Kolēģis, let's get started. It's, uh... Cienījamie kolēģi, sāksim darbu. Man nu, jau gandrīz 15 minūtes ir nokavētas. Un pirms mēs izskatīsim darba kārtību, vēlos teikt, ka mūsu vidū ir arī delegācija no parlamentu uzraudzības uh, komitejas no Dienvidāfrikas parlamenta. Viņa apmeklē mūsu komitejas sanāksmi. Sirsnīgi sveicam viņus mūsu vidū. Viņi, viņi ir uzaicināti šonadēļ apmeklēt mūsu parlamentu delegācijas komitejas, kā arī prezidents Šulcs viņus uzaicināja šodien. Ir plānots, ka delegācija tiksies ar viņiem pēcpusdienā un interkomitejas delegācija. Es tiešām ceru, ka jums patiks viesoties mūsu parlamentā un konkrēt mūsu komitejā. Un tagad darba kārtības jautājumi. 26. darba kārtības punkts. 2013. gada budžets. Pilnvarojums trialogam. Mūsu referents, kā parasti, ir Pēteris šta, Štasnī no PPE. Un Šīs ir atzinums, kas ir vērsts atbildīgai komitējai, kas, protams, ir budžeta komiteja. Lūdzu, Štas, Stašniekungs, jūs varētu tagad pastāstīt par jūsu idejām, kā jau teicu, mēs izskatām šobrīd uh, atzinumu projektu, un tad atzinuma projekts ir pieejams. Paldies, cienījamie kolēģi, priekšstādētāji! Pirmkārt, būs daži komentāri no manas puses attiecībā uz budžeta procedūru, un tad es konkrēti runāšu par savu atzinumu. Tā kā es biju interkomitejas budžeta referents par iepriekšējā gadā un arī pirms tam, es uzskatu, ka Inta tiešām ir tā komiteja, kas var budžetā iestrādāt novatoriskās idejas. Iepriekšējā gadā jūs atcerāties, ka mūsu priekšlikums par mazu vidē uzņēmumu uh, centru tika pieņemts, un tagad bija arī priekšlikums, bija priekšlikums 2012. gadam, arī mūsu ideja tika akceptēta. Nu tad ņemot vērā, kādi, kāds ir mūsu līdšanējās veiksmēs, es uzskatu, ka būtu pareizi sākt strādāt pēc iespējas ātrāk. Mēs varam izmantot šo atzinumu, kas ir pilnvarojams dialogam, lai varētu skaidri parādīt, kāds ir mūsu rekomendācijas un prioritātes nākamā gada budžetam tieši starptautiskās tirzniecības un investīciju jomā. Tik tiešām mēs tagad uh, varam sākt uh, jauno budžeta procedūru ikgadējām budžetam, un uh, vakar uh, komisija prezentēja savu budžeta projektu 2013. gadam un ir paredzēts turpmākais dienās šo priekšlikumu izskatīt. Mēs skaidrojam dažādu veidu uh, priekšlikumus, runājot par pilnvarojumu trialogam, un kā arī mūsu atzinumā, kas taps vasarā, mums ir iespēja tagad sniegt informāciju, kas noteikti tiks uzklausīta. Tāpēc, labprāt, gribētu dzirdēt arī jūsu idejas un prioritātes. Pastāstiet lūdzu, kā, ko jūs gribētu iestrādāt nākamā gada budžetā. 9. maijā būs pirmā tikšanās, kur tiksies referenti pār budžeta jautājumiem 2013. gadam. Laviekungs ir uh, atbildīgais referents, un tad mēs ar viņu tiekamies. Es gribētu dzirdēt jūsu viedoklis. Un šādā veidā mēs varēsim gal galā nodrošināt tādu pilnvarojumu, kas INTA prioritātēm uh, atbilst. Runājot konkrēti tagad par uh, manu ziņojumu projektu, uh, mēģināju šeit iekļaut dažādus priekšlikumus, kas jau ir izskanējuši šajā komitejā. Esmu uzsvēris arī, ka ir ļoti svarīgi, ka, lai mēs veicinātu mazo un vidēju uzņēmumu internalizāciju un piedāvātu arī finansējumu uh, INTA pamatprioritātēm, kas ir partnerību uh, finansēšana kas ir ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienības attiecībām. Es atbalstu arī to, lai mēs pārskatītu 2013. gadā Eiropas Savienības tirzniecības politikas stratēģiju. Nobeigumā varu teikt, ka es ar lielu prieku no ēnu referentiem un no pārējiem inta deputātiem uzklausīšu komentārus par manu atzinumu vai arī par nākamā gada budžetu kopumā. Paldies! Thank you. Paldies. Lūdzu, Lange kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies referentam arī par dokumenta projektu prezentēšanu, kā arī par to, ka jūs teicāt mums, ka prezentēsiet arī turpmākas idejas. Manuprāt, jau tagad jūsu darbs notiek precīzi un kā parasti, un varbūt nav arī daudz ko papildināt īstenībā, bet tiešām nāksies mums pacīnīties par to, lai mūsu sasniegumi tiešām paliktu spēkā. Kā jūs jau teicat, komisija vakar piedāvāja savu budžeta projektu, un 6,8% palielinājums budžetam ir paredzēts komisijas priekšlikumā, un tas nozīmē, ka tieši struktūra politikā Uh, būs, uh, būs jāpiemēro maksājumi. Un uh, tad, kad mēs diskutējam par to, ka mēs, mēs taupam, un arī tad, kad mēs runājam ar publiku, mēs vienmēr sakām, ka mēs taupam, tad uh, ir ārkārtīgi grūti, protams, tagad cilvēkiem iestāstīt, ka šeit ir pareizi palielināt finansējumu. Tāpēc es nedomāju, ka mēs varēsim šeit uh, iekļaut daudz jaunus projektus, drīzāk nāksies aizstāvēt to, ko jau esam izcīnījuši. Um, referent, tīpaši runājot par pilotu projektu, kas ir mazumvidēju uzņēmumu platforma, būtu svarīgi nodrošināt šeit projekta turpinājumu. Un pēdējais aspekts par komunikāciju tirzniecības politikai, manuprāt, komuti, kom, komunikācijas stratēģija ir jāpārdomā, tā lai Eiropas Savienībā būtu garantēta pareiza komunikācija. Es varu atbalstīt arī ideju par taisnīgu tirzniecību un par attiecīgām struktūrām, kas nodrošina papildu vērtību un caurskatāmību Piemēram, tādi instrumenti kā godīga vai taisnīga tirsniecība, un mēs varam piedāvāt varbūt arī kādu savu instrumentu, bet kopumā referentu priekšlikumu man ļoti patīk. Paldies! Thank you. Anybody from the commission? Paldies, ja kāds no komisijas gribētu izteikties, lūdzu. No. Šobrīd nē. Ā, nē, gan lūdzu. Lūdzu, pasakiet arī, kā jūs sauc. Uh, good morning, Ivan Puka. Labrīt no DJ Trade, Ivan Puka. Manuprāt, referents norādīja uz sarežģītiem jautājumiem, kas mums būs jārisina 2013. gada budžeta ietvaros. Komisija savu uh, budžeta projektu prezentēja vakar, un kad jūs sāksiet analizēt šo budžeta projektu, Tad 2013. gada budžets ir īpašs budžeta projekts, ka, gan tādēļ, ka šobrīd mums ir sarežģīts ekonomiskais konteksts, bet arī tādēļ, ka 2013. gada budžets ir pēdējais gads, kas ietilpst daudz gadu finansiālajā uh, plānošanas programmā, un tas nozīmē, ka arī tās apņemšanās, ko bijām izdarījuši un pieņēmuši iepriekšējos gados, noteikti ir jāaizpilda. Tāpat kā ar attiecību uz iepriekšējiem budžetiem, jūs noteikti pamanīsiet, ka komisija piedāvāja līdzsvarotu priekšlikumu, no nu, vienas puses saprotot, ka mums ir taupības pasākumi, bet tajā pašā laikā koncentrējās uz prioritārām jomām, kas ir saistīts ar tirzniecību un kas ir arī uh, iekļauta stratēģija Eiropā 2020. Mēlos norādīt uz to, ka 62,5 miljoni eiro 2013. gada ir atvēlēti tieši jaunajām darba vietām. Lielas paldies, vai vēl kāda būtu komentāra, lūdzu mūsu referents. Paldies, cienījamie kolēģi, paldies arī komisijai par komentāriem. Vakar man bija iespēja arī uklausīt komisāru Levandovski, un joprojām ir zināmas um, uh, lietas, par kurām ir jārunā. Uh, pēc būtības, tā kā mūsu budžeta palielinājums ir mazāks par inflāciju, tad efektīvi mēs budžetu samazinām. Un kas ir svarīgi, arī tas palielinājums, uh, kas tiek piedāvāts, ir tādos jautājumos kā izglītība, kā pētniecība, uh, Un uh, tur ir ļoti labi, mēs runājam par investīcijām nākotnē, kas uh, nākotnē mums nesīs labas augļus, piemēram, jaunas darba vietas vai izaugsme. Es saprotu, ka nebūs jau viegli to visu panākt, bet tieši tā kā komisija teica, šis ir pēdējais gads, vairāk gadu budžetu plānošana, un tāpēc arī vairāk solījumi, kas tika izteikti pagātnē, noteikti ir jāievēro, Un esmu ļoti gandarīts, ka mēs virzamies uz priekšu pakāpeniski. Jau tagad mums ir projekti, kas ir nodibināti, kas darbojas. Un tad ir arī viens projekts ar vidusjūras valstīm tāds mentoru projekts, kur mēs sadarbojamies ar Ziemeļa Āfrikas kopienām, un šeit mēs runājam ne tikai par investīciju, kas ir vērsta uz izaugsmu, bet arī mieru stab un stabilitāti, kas mums ir ļoti svarīga. Un es ceru, ka līdzīgi tāpat kā nākotnē, vairāk, pagātnē vairāki projekti tiks finansēti un noteikti šādā veidā varēsim sniegt labumu mūsu iedzīvotājiem, kā arī trešo valstu iedzīvotājiem. Paldies! Thank you, calendar. Again, this is an Paldies! Nākamais darba kārtības punkts ir. À, nākamais aspekts ir saistīts ar to, kad, jā, kad var iesniegt grozējumus. Atkal šeit ir uh, ierobežojumi, protams, līdz ar to līdz, līdz 3. maijam 18.00 jūs varat iesniegt savus grozījumus un 20. 9. maijā ir paredzēts pieņemt ziņojumu, tas nozīmē, ka nākam reiz, kad mums ir parasta sanāksme. Tālāk ir 27. darba kārtības punkts - pašreizējais stāvoklis attiecībā uz valstu iestāšanos PTO. Šī ir komisijas prezentācija, un tad ir paredzēts diskutēt. Lūdzu! As you know, WTO is becoming a global. Kā jūs zināt, PTO kļūst par globālu organizāciju Un, kā es saprotu, tad, tad eh, Kazahstāna, Azerbaidžāna, Taģikistāna un Lausa. Un arī pēdējā ministru sanāksmē decembrī Ženevā tika lemts pārskatīt uh, eh, 2002. gada uh, vadlīnijas par LDC pievienošanos uh, PTO. taču rekomendācijas vēl nav noslēgtas. Tās šķiet tiks eh, prezentētas nevēlākā 22. Eh, jūlijā šogad. Nu, tad mēs ar nepacietību gaidām komisijas eh, prezentāciju, kāda ir jaunākie notikumi un kā jūs izvērtējat situāciju. Vālogas attīpārstāvēs komisiju, lūdzu. Thank you, Chair. And, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Liels arī paldies par uh, šo aicinājumu jums sniegt jaunāko informāciju par iestāšanos PTO. Sarunas lūdzu ārpus zāles un lūdzu apsēdīties. Nevajadzētu stāvēt šajā sanāksmē. Cīnīsim! runātājs, jo īpaši mūsu viesis no citām institūcijām. Lūdzu, komisija. Thank you, Chair. Lielas paldies, priekšsēdētājs. Priekšsēdētāji, kā es teicu, par pievienošanos PTO, kā jūs zināt, iestāšanās uh, notiek un PTO kļūst aizvien uh, globālāk, uh, kļūst par globālāku institūciju. Tas ir tās aicinājums. Tās ir labas ziņas. Un tas norāda arī uh, uz to, ka uh, valsts pasaulē arī vēlas izdoties šajā institūcijā, lai regulētu uh, globālo tirzniecību. Tā tad ir veikts ievērojams uh, progress arī iepriekšējos gados, bet nu, galvenais notikums bija tas, ka Krievija kļuva par PTO dalībnieci. Tad no nu, Eh, juridiski iestāšanās eh, notiks vēlākais 21. augustā 2012. gadā. Ratifikācijas process pašlaik vēl notiek Krievijā. Tas eh, noteikti kļūs par jaunu svarīgu partneru organizācijā, un tam vēl visam papildus arī Montene, Melnkalna arī, kas sarunas. Uh, Un arī viņiem um, pēdējā brīdī arī izdevās tātad iestāties PTO un arī šķi, um, parakst, tiks parakstīts protokols un tad kļuvi viņi kļūst par dalībniekiem. Arī citi ir iestājušies PTO un tas ir arī signāls arī norāda nu, to, ka uh, mazāk attīstītās valstis uh, arī uh, ir izrāda savu interesi šajā organizācijā. un um, notiek uh, arī sarunas arī ar citām valstīm. Un Vanvatu tātad arī uh, gatavojas uh, apstiprināt protokolu, bet tagad ir kavējumi uh, <clears throat> iekšē procedūra dēļ, bet, nu, izskatās, ka pavisam drīz arī viņi varēs iestāties Tālāk par 2012. gadu četras prioritātes, kuras identificēja uh, dalību valstis kopā ar PTO sekretariātu, bet, protams, tas neliedz arī citām valstīm iestāties uh, un uh, pātrināt iestāšanos. Tātad Kazahstāna, Serbija, Laos, Jemena. Un tad es runāšu par katru valstu atsevišķi, kad es uh, arī aprakstīšu progresu, kāds ir noticis citās piestāšanās sarunās, un sadalīšu savu prezentāciju trīs galvenās grupās. Vispirms Rietumu Balkāni, ņemot vērā, cik uh, svarīgs ir šīs reģions Eiropas Savienībai. Kā es teicu, Sērbija, drīz noslēgs arī savas iestāšanās sarunas 2012. gadā. Sērbija arī labi progresējusi arī savos divpusējos tirgus ja, ja, um, piekļūst sarunās, bet, diemžēl, viņiem ir arī vēl neatrisināti jautājumi. Ar Ukrainu. Un uh, Tur arī vēl tātad ir neskaidrības, bet viņi varētu arī vesarunas var FTA tā, ievērot tādu pašu procedūru, kāda tiek izmantot ar Melnkalni, arī tad, tad eh, šīs sarežģītās eh, piekļūst tirguma FTA un arī citi aspekti, kā tur tiek atrunāti eh, PTO divpusējā protokolā. Serbijas iestāšanās. Uh, Vienīgā li likumdošanas uh, problēma, kā tur ir, tas ir uh, attiecis uz ģenētiski modificētiem organismiem. Viņiem būs nepieciešams arī pārskatīt savu likumdošanu. Un atbilstīgi iekšējai uh, Serbijas. Uh, likumdošanai tas ir pēdējais šķēršļs. Bosnija-Hercegovina ir vēl viena svarīga Balkānu valsts kas ir gatava iestāšanai. Nu, var, nav tik tālu tikus kā Serbija. Tas arī ir saistīts ar dažādām politiskām situācijām, politisko situāciju Bosnijā. Bet, nu, mēs ceram veikt 2012. gadā veikt tehnisku progresu, lai viņi varētu iestāties nākamgad. Otrā gr valstu grupa, par kuru informēšu jūs, ir mazāk attīstītās valstis. Un te ir divi punkti. Pirmkārt, Ir divas eh, šādas mazāk attīstītās valsts, kuras ir gatavas eh, iestāties 2012. gadā. Lausa ļoti labi tikus uz priekšu. Un saņem arī labu tehnisko atbalstu gan no Eiropas Savienības, gan no ASV ierastā donora, bet arī cieši ir iesaistījusies Ķīna, kas arī jo, veicina šīs, šo uh, valstu iestāšanos Ķīnai. Šeit ir jauna loma. Šajā sakarā PTO lausā ir dažas problēmas, lai noslēgtu arī divpusējas piekļuvi ar Ukrainu, bet mēs ceram, ka tas arī tiks atrisināt. Tas, pat, at, tas pats attiec uz Jemenu. Jemeni jau bija ekonomiski gatavi iestāties PTO jau dažus gadus atpakaļ, bet nu tad politiski iemeslu dēļ Šis progress ir nedaudz uh, samazinājies politiskiem iemeslu dēļ, bet nu, politiskā situācija ir stabilizējusies, un tagad viņi atkal atsāks ar pilnu ātrumu iestāšanās, uh, uh, iestāšanos PTO, bet nu, Ukraina te rada problēmas, piemēram, ar 0% muitas uh, tarifu attiecībā uz. Uh, tērauda eh, izstrādājumiem, bet nu, mēs īstenībā nezinām, kāds ir Ukrainas intereses šai sakarā, Jemenas tirgū, bet nu, cerams, ka tur arī būs panākt vienošanās. Mēs esam bijuši elastīgi ar Jemenu, jo uh, esam jau tagad viņiem paredzēt arī pārejas periodu tajās uh, nozerēs, uh, jomās, kuras parasti mēs tā kā um, ne, ne, ne, neizskatām kā iestāšanās zonas. Un tad par šīm mazāk attīstītajām valstīm uh, Arī ministru konferences notika pagājušajā decembrī un bija vienošanās arī vest sarunas par uh, jaunām mazāk attīstīto valstu vadlīnijām, lai varētu atjaunināt un uh, papildināt tās, kas ir spēkā kopš 2002. gada. Eiropas Savienība ir pilnībā ir iesaistījusies šīs sarunās. Nu, nu, mūsu nostāja ir tāda, ka mēs vēlamies nodrošināt to, lai šīm valstīm būtu uh, tik lūts uh, iestāšanās ceļš, cik nepieciešams, lai viņiem būtu pārējais periods, lai būtu tehniskais atbalsts, lai viņi varētu piemērot savu likumdošanu. Un arī spiediens uz uh, piekļuvu tirgiem. Mēs nosakam arī šos uh, sliekšņus piekļuvus preču tirgiem, piemēram. Tajā pat laikā mēs ļoti uzmanīgi arī raugamies uz to, lai šo mazāk attīstīto valstu iestāšanās uh, vadlīnijās netiktu noteikts kaut kāda automātiska šo valstu iestāšanās procesu, jo tad reforma process, kas ir vislabākais, uh, lai varētu piekļau, iekļūt pie TO, tad, tad ja nu, tas notiek automātiski, tad iekšējais reforma process varētu būt uh, ļoti lēns. Tad um, <clears throat> vēl par iestāšanos ir uh, svarīgākā un aktīvākā iestāšanās ir Kazahstānas iestāšanās PTO. Kazahstāna ir ļoti svarīga, jo Kazahstāna veido ļoti svarīgu daļu no muitas savienības ar Krieviju. Un šeit esam noslēguši sārunas par importa tarifiem uz Kazahstānu. Tagad problēma ir tāda, kā vienošanās, kā un darba grafiks, par ko esam vienojušies, ar, tas viss būs jāpārskata tieši muitas savienības dēļ. Pēc tam, kad ir noslēgts eh, divpusējās eh, vienošanās PTO dalībvalstīm, tad uh, Kazahstāna kopā ar Krieviju un Baltkrieviju iestājās muitas savienībā, un tur ir arī tagad jauni tarifi nodokļi, bet tas ir viss jāpārskata, tas aizņems zināmu laiku, tas ir tehniski sarežģīti, mums būs jāpieprasa kompensācija, piemēram, par uh, lidmašīnām, kur arī ir pieauguši muitas tarifi vairāku uh, procentu punktu apmērā. Un 2012. gadā tas arī varētu nedaudz uh, pavēlināt uh, Kazahstānas iestāšanos, tā varētu iestāties arī kādā citā gadā. Un tad vēl viens jautājums ir eksporta nodevas. Jūs zinat, ka uh, Šajā reģionā mēs, tāpat kā ar Krieviju, sarunājam ar eh, izējuma materiāliem, un šeit nu vedam arī sarunas par svarīgiem izējuma materiāliem, eh, kāda ir piemēram arī Kazahstānā, ko tā ekspertē. Tālāk par iekšējām investīcijām, eh, likumdošana Kazahstānā. Problēma ir tāda, kas mums jāskaita padziļinātāk. Ir, ir investīcija pasākumi Un eh, viņi ir pārņemuši no kaimiņiem varbūt eh, eh, sliktu praksi, kas vēl pāris gadus atpakaļ šāda praksa Kazahstānā nebija, bet nu, tas viss ir jāatrisina. Ir bijis arī progress, zinām, kustība. Arī Alžīrijas iestāšanos. Alžīrija piedevē ja, jaunus. Uh, pakalpojums, bet mēs redzam, ka ir šī Alžīrijas politiskā aģitācija vēl neapstiprina to faktiski, ko tad piedāvā īsti Alžīrija, piemēram, jauns piedāvājums viņu jauno uh, arī um, kapitālā uh, norāda 49% par uh, investīcijām uh, Alžīrijā bet nu, tas viss vēl ir jāapstiprina. Vēl viens, vēl viena iestāšanās Seišels un Bahamas salas. Nu, tās ir skaistas vietas, kur, protams, doties atpūsties, bet nu, no ekonomiskā viedokļa varbūt viņas nav tik nozīmīgas. Mēs varam atbalstīt šo valstu iestāšanos, ņemot vērā mūsu īpašās attiecības ekonomisko partnerību nolīgumu sarunas. Kāds esam viņiem veduši? Nu, es varētu teikt vēl vairāk un izteikties garāk, bet, nu, es varbūt šeit likšu punktu un tad uh, došu vārdu uh, deputātiem, ja viņiem ir kādi jautājumi. Paldies, priekšsētāji. About... Paldies. Mēs runājām gan šeit par tirzniecību, nevis turismu, bet kādēļ gan neapspriest arī tu, a, abas uh, jautājumas kopā. Uzsāksim uh, diskusijas. Uh, vārds Pīteram Štašniem. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzmanīgi klausījos un gribu tagad precizējumu, vai komisijas pārstāvs runāja par Alžīriju vai Nigēriju. Es domāju, ka drīzāk Nigēriju, bet nebija īsti saprotams. Uh, Tālāk gribētu zināt, cik uh, dalību valstu ir Pasaules tirzniecības organizācijā. Bernds Lange. Paldies. Es domāju, ka process, kad vairākas valstis vēl pievienojas Pasaules tirzniecības organizācijai, ir apsveika, apsveicams. Protams, starptautiskais tirzniecības uh, regulējums tirzniecības jomā ir pozitīvi vērtējams, piemēram, Ķīna un Krievija pievienojas, pat ja pastāv zināms problēmas, tas tomēr ir pozitīvi vērtējams. Man ir jautājums šāds. Kāds jūsu prāt ir potenciāls, ko dod Krievijas un Ķīnas un arī vēl citu mazāku valstu pievienošanās PTO? Pie Jūs teicāt, ka šīs, um, šīm mazākām valstīm ir īpašas attiecības ar lielākajām valstīm. Vai šis process dos jaunu dinamiku PTO darbībai, vai arī tas, ka ir tik daudz dalībnieku, patiesībā varētu bloķēt Dohas raunda sarunu procesu? Arī Nerofakstven, Fakastven. It's about you. Par Ukrainu. Jūs uh, teicāt, ka Ukraina atkal uh, sevi parāda, iebilstot uh, pret Lausu un Jemenu. Un pagājuši gadu tas tā bija attiecībā uz Melnkalnu, vai tas viņi tagad ir tādi uh, nemiera cēlāji PTO. Tālāk jūs teicāt, ka ļoti labi, ka PTO kļūst par visaptverošu organizāciju, ka tas ir pozitīvi, jo tas nozīmē, ka PTO tirzniecības noteikumi kļūst par vispār atzītiem. bet gribētu dzirdēt komisijas viedokli par to, kādā mērā uh, PTO paplašināšanās varētu ietekmēt PTO rīcības spēju, ne tikai pieņemot noteikumus, bet arī uh, īstenojot uzraudzību un uh, strīdu noregulēšanas um, procesu PTO. Kā jūs raugāties uz šo attīstību un kā tā varētu ietekmēt PTO rīcības spēju pildot savus uzdevumus? Lūdzu, vārds tagad komisijai. Paldies priekšsēdētāji, paldies uh, godātiem deputātiem par interesantajiem jautājumiem. Es atbildēšu uz jautājumiem to uzdošanas secībā. Šeit bija runa par Alžīriju, jo Nigērija jau ir PTO dalībniece. Alžīrijai ir tāds īpatnējs ceļš uz PTO, viņa bija GATT dalībniece, uh, tā Dalžīrija piedalījās sarunās par PTO izveidi, bet pēc tam atteicās tai pievienoties, bet šobrīd valstī notiek iestāšanās procesi, tomēr valsts ekonomikas organizācija nav ļāvusi tai pievienoties PTO un arī nav īstas vēlme šai valstī šobrīd pievienoties PTO. Šobrīd ir 53 dalību valstis, 153, bet kad pievienosies Krievijas, Samoa un, un, un, un Jemen, tad būs 156 dalību valsts. Jautājums bija arī par to, vai tik liels dalību valstu skaits ir uh, priekšrocība vai trūkums. Es uzskatu, ka tā ir lieliska iespēja, jo tā padara leģitīmāku visu šo organizāciju, kurā kurā katrai valstī ir viena balss kā tas ir citās organizācijās un kur ir nepieciešama vienprātība lēmumu pieņemšanai. Runājot par problēmām, kas varētu rasties no šīs organizācijas tālākas paplašināšanās, domājot par Dohas sarunu darba kārtību, man šķiet, ka dalībvalstu skaits nerada nekādus sarežģījumus tas, kādēļ nesam pabeiguši Dohas raunda sarunas, jau nav saistīts ar jaunu dalību valstu iestāšanos, bet gan ir saistīts ar Ķīnas un ASV nostāju. Un tomēr nevar pa zemu novērtēt uh, to, kāda būs uh, Krievijas ietekme pēc PTO tiesniecības jomā eh, G20 ministru sanāksme notika pirms pāris dienām, un tur Krievija kopā ar eh, Brazīliju un Ķīnu nāca klajā ar kopīgu paziņojumu Krievija ir iestājusies PTO kā attīstīta valsts, un līdz ar to tā ir citāda situācija nekā Brazīlijai un Ķīnai, kuras tiek joprojām uzskatītas par attīstības valstīm. Bet varu minēt arī konkrētu piemēru no sarunu vešanas procesa. Kā jūs zināt, mēs uh, veicām sarunas par tirzniecības veicināšanas procesu Dohas raunda ietvaros, un Krievija ir ieinteresēta autopārvadājumu tranzīta veikšanā un arī attiecībā uz cauruļvadu tranzītu. Tā ir ļoti interesēta. Krievija ir ieinteresēta vienmēr uh, iekasēt lielas muitas nodavas un nevienmēr tik ieinteresēti tirzniecības attīstībā. Mums, protams, ir jāņem vērā Krievijas loma un Krievijas nostāja, bet tomēr Krievijai PTO ir saistoši noteikumi un tas ir uh, pozitīvi vērtējams fakts. Jūs pieminējāt arī konfliktu uh, risināšanas uh, procesu. Protams, Krievija kā liela dalība valsts PTO arī izmantos šo sistēmu aktīvi un darbosies gan mm, kā aizsardzībā, gan arī aktīvi aizstāvot savus intereses. Jāsaka, protams, vairāk ir ieguvumi PTO, bet tomēr jāapzinās, ka sistēmai būs papildu izaicinājumi tādās jomās, kā globālā pārvaldība, un mēs sekosim situācijas attīstībai un tos apspriedīsim ne tikai saistībā ar jaunu dalību valstu pievienošanos PTO, bet arī citā kontekstā. Uh, Ukraina jau ir radījusi sarežģījums tūlīt pēc tās iestāšanās attiecībā uz Melnkalni un kā jūs minējāt pagājušajā gadā attiecībā uz Samoa. Šeit tiešām Ukrainā ir politiska nostāja. Viņi saka, mēs esam daudz investējuši iestājoties PTO, tagad mēs prasām uh, tādus pašus upurus no citiem. Un mūs dažreiz pārsteidz tas, kādas prasības tiek izvirzītas vismazāk attīstītajām valstīm un kāds spiediens tiek izdarīts Ženēvā ne tikai divpusējās attiecībās, bet arī attiecībā uz PTO kopumā ir notik notikušas tikšanās ar mazāk attīstīto valstu grupas vadītāju, ar ģimenes darba grupas vadītāju, ar lausas darba grupas vadītāju, pieprasot biroja telpu nodrošināšanu, lai varētu šo situāciju atrisināt Tālāk par Dohas raundu joprojām turpinās sarunas par mazāk attīstīto valstu vadlīnijām, nosakot konkrētus kritērijus attiecībā uz piekļuvi tirgumu, un tas ir pretrunā, zināmā mērā, ar Ukrainas nostāju PTO O, varbūt, ka tās ir gluži vienkārši augšanas grūtības, ka šai valstī uzsākot savu darbību PTO ietvaru. Uh, have, uh... Nu ko? Mums vēl desmit minūtes. Vai ir vēl kādi jautājumi? Varbūt izmantosim šeit komisijas pārstāvu klātbūtni. Jautājumu nav? Nu labi, paldies. Paldies komisijai par šo. Uh, informāciju, konstruktīvu, īsu. Nu, tad neliela pauzīte, jo tad būs balsošana, un balsošana sāksim desmitos. 0,0, 10 minūšu pauze.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

Uh, Sāksim tagad balsošanu. Vispirms ir procedūras lēmums. saskaņā ar to, kas tika lēmts vakar koordinatoru sanāksmē. Un tas attiecas, attiecas uz Pakistānu. Jūs noteikti atcerāties, kā vakar mēs pieņēmam ziņojumu plenārsēdē. Procedūra tad šobrīd ir atlikta. Un, un šobrīd PTO ir pieņemta atkāpe, un tāpēc arī uh, parlamentam tika lūgts atsākt procedūru no nu, tā, tās vietas, kas bija, kur tā bija pārtraukta pagājušajā gadā. Vakar koordinatori nolēma, ka procedūra tik tur, tiks turpināta, respektīvi tiek mainīts iepriekšējais lēmums, un plenārsēdē ir jālūdz pilnvarojums tā, lai turpinātu sarunas ar komisiju un panāktu pirmā uh, lasījuma vienošanos. Un jau tagad mēs varam sākt neoficiālas sarunas ar citām institūcijām, protams, ņemot vērā, ka patiesi saistoši būs tikai plenārsēdes lēmums. Un tāpēc arī komitejai ir jālūdz tagad balsojums, vai komitejas deputāti atbalsta. Un līdz ar to tagad bals balsosim par divām lietām, kas, protams, savstarpēji saistīts. Pirmkārt, lai mēs lūgtu plenārs sēdē turpināt darbu no tās vietas, kur tas tika pārtraukts iepriekšējā gadā, un arī pilnvarojumu INTA, lai iesāktu trialogu, un paralēli arī um, uzsākt neoficiālo dialogu ar padome, protams, gaidot oficiālo lēmumu. Tagad sākam balsot par šiem abiem jautājumiem. Elektronisks balsojums lūdzu.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 Divi pret. Tas eh, maina. Un tad vēl arī mana balss. Es noteikti balsotu par. Un tagad lūdzu priekšsēdētāji nākamās, kādā no nākamajām plenārsēdēm. And, uh, Lūdzu, iekļaujiet rezolūcijas projektā, lai mēs varētu turpināt ar oficiālo pilnvarojumu. un tad varēsim attiecīgi piešķirt pilnvarojumu mūsu referentam, lai turpinātu sarunas ar, refer ar padomu. Jūs noteikti atceraties, ka padoma bija noslēgus kompromisa risinājumu starp dalību valstīm. Nu, tad redzēsim, cik tālu situācija ir pavirzījusies. Un redzēsim, kāds ir potenciāls kompromisa risinājums starp padomi un parlamentu. Un tagad nākamais jautājums komisijai. Giants. Šī ir, šis ir kopīgais teksts, ko piedāvāja Bērns Lange no S&D, Mario Davino EPP. Un tekstam ir jābūt jūsu dokumentos. Šis ir motisks jautājums. Sākam balsot. And the vote is. Beidzam balsot. Pieņemts 20 nobals. 21 balss, jo man arī ieskaitot 21 balss par un viens pret. Congratulations! Sirsnīgi sveicam mūsu autors! Tālāk ir ziņojuma projekts par vispārīgiem noteikumiem par makrofinanciālās palīdzības sniegšanu trešajām valstīm. Šis ir uh, likumdošanas dokuments. Mēs esam kompetenta komiteja. Un Metin Kazak ir mūsu referents. Līdz ar to Kazaka ziņojums. Un mums pirms mums ir grozījumi. Pirmais grozījums. Sāk. Nē, nē. Kas ir par? Pret. Autors. Pieņemts. 18. grozījums par. Pret. Autors. Pieņemts. 19. grozījums par. Pret. Autors. Pieņemts. 67. grozījums. 67. grozījums par pret atturas noraidīts. 68 par pret atturas noraidīts. 20 par pret atturas pieņemts. 21 par pret atturas pieņemts.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 Two. Yeah. Ah, 76. Yes. Seven. 72. Par. Pret. Autors pieņemts. 73. Par. 73 grozījums 73. Pola Merfija grozījums. Ā, es un D sarakstā nemaz nav tāda, bet komitejas sarakstā ir. I have both. I have both here, so I can. Man abi saraksti ir priekšā, tāpēc es varu teikt, ka jā, ka komiteja sarakstā ir, bet SND nav iekļāvusi, tāpēc arī komiteja ir taisnība. Turpināsim. voting or not, Chairman? Okay, let's move on. Uh, we are voting. Tagad ir 73. grozījums Paul Murphys. Kas ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. 74. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 25. Referenta grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 26. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 27. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 75. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 28 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Afet 7 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 76 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 29 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 30 par, par, pret atturas pieņemts. Afet 8 par, pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums 2 par, pret atturas pieņemts. Moving to 78 par pret apturas 78 Pola Merfeja grozījums. Atkārtosim. 78 par pret apturas noraidīts. 32 par pret apturas pieņemts. 79 par pret atturas noraidīts. 33 par pret atturas pieņemts. Afet 10 par. Afet 10 par pret atturas noraidīts. Jāpārbauda afet 10. Lūdzu, sākam balsot. Vote against, count mine. Es pats balsošu pret, saka priekšsēdētājs, ie, ie, ieskaitiet arī manu balsu. Beidzam balsot. Pieņemts. Atvainojiet. Astoņdesmit par, pret, atturas, noraidīts. Astoņdesmit viens par, pret, atturas, noraidīts. Astoņdesmit divi par, pret, atturas, noraidīts. Noraidīts. 30, 35 par pret atturas pieņemts. Afrit 11. Nē. Atkrīt. 36 par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums 3 par pret atturas pieņemts. Tālāk. 38. 38 par, pret atturas pieņemts. Afet 13 par, pret atturas noraidīts. 86 par, 86 par, pret atturas pieņemts. Pārbaudēsim 86, sākam balsot. 86. 86, sākam balsot. The vote. Beidzam balsot. Un ir pieņemts. Afet 5. Afet 14 par, pret, atturas, noraidīts. 87 par, pret, atturas, noraidīts.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 Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 42 pār pret atturas pieņemts. 90 pār pret atturas. Devi... Ne, tagad ir 19 atkrīt. Un tad līdz ar to 90. 90. Pola Merfijas grozījums. Par. Pret. Atturs. Noreidīts. 43. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 91. Par. Pret. Atturs. Noreidīts. Afet 20. Par. Pret. Atturs. Noreidīts. Jāpārbauda. Afet 20. Sākam balsot. And vote is closed. Beidzam balsot. Un ir noraidīts, lai gan es nobalsoju par. Tāpat ir noraidīts. Uh, Tālāk ir afet 21 par pret apturas noraidīts. Tālāk kompromisa grozījums 4 par pret atturas pieņemts. Grozījums 45 par pret atturas pieņemts. 46 par pret atturas pieņemts. AFE 22 par pret atturas noraidīts. 92 par pret apturas noraidīts. Afet 23 par pret apturas. Pārbaudīsim. Afet 23 sākam balsot. And the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. AFE 24 par pret atturas noraidīts. Balsojums pa daļām. Attiecībā uz 14. pantu 3, 3. punktu. Te ir referenta priekšlikums. Kas ir par? pret, atturas, noraidīts. 48 par, pret, atturas, pieņemts. Afet. Nē, tagad ir 49 par. Mutis grozījums, referenta grozījums. Nav nekāda iebilduma pret mutisko grozījumu. Mutis grozījums ir rakstiski pieejams. Tagad 49. Par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk ir 50 un 26 par, pret, atturas, pieņemts. Tagad pielikumi. 51 par, pret, atturas, pieņemts. 52 Nē, 53. Par. Pret. Atturas pieņemts. 54. Par. Pret. Atturas pieņemts. Apsveram punkti. 55 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Afet 1 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 3 par pret atturas pieņemts, 4 par, pret atturas pieņemts, 5 par pret atturas pieņemts. 6 par pret atturas pieņemts. 7 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, septiņi pārbaudām. Referenta grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Un ir noraidīts. Piesni septiņi? Nē, astoņi. Par pret atturas pieņemts. Deviņi par pret atturas pieņemts. 59 par pret atturas noraidīts. 10 par pret atturas pieņemts. Afet 3 par pret atturas. Afet 3. Nē, nē, neatkrīt. Par pret atturas noraidīts. Afet 4 par pret atturas noraidīts. Afet 4. Sākam balsot. Pārbaudām. And the vote is. Beidzam balsot. Es balsošu pret, saka priekšsēdētājs, un ir pieņemts. 11. grozījums, mutisks grozījums, vai ir iebildumi pret mutisko, tad balsojam par 11. par pret atturus. Pieņemts. 60 par pret atturus. Noraidīts.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 14 par pret atturas pieņemts. Afet 6 atkrīt. 64 par arī atkrīt. Jā? Un ar 15? 15. 15 tagad pār, pret, atturas, pieņemts. 16 un 65. 16 un 65 par, pret atturas pieņemts. 66 par par pret atturas pieņemts. Un tad galīgais balsojums pār komisijas priekšlikumu ar grozījumiem. Sākam balsot elektroniski. And the vote is. Beidzam balsot. pieņemts ar 20 pārbalsīm, vienu pret un divi atturējās. Un tālāk. Jāpieņem lēmums par to, ko mēs darām. Ā, nē, īstenībā tagad ir jābalso par uh, likumdošanas rezolūcijas projektu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts ir tāds pats - 20 pār Uh, divi atturējās, viens pret. Un ko tagad darīsim? Vai nu mēs plenārsēdē mēģināsim panākt balsojumu, vai arī un un uzsāksim neformālu trilogu. Kāds ir referents priekšlikums? Paldies priekšsēdētāji, mēlos! pateikties visiem ēnu referentiem, visām politiskajām grupām, kas atbalstīja vispārīgo šī ziņojuma ideju. Un vēlos lūgt, lai mēs uzsāktu neformālā trialogu sarunas, lai panāktu uh, pieņemamu kompromisu pirms plenārsēdē tiks balsots. That... Nu, tad es varu teikt, ka es esmu pret sarunu uzsākšanas ar padome pirms ir notikusi politiskā diskusija un oficiāls balsojums plenārsēdē, un uh, pirms komitejas mm, nostāja ir paziņot plenārsēdē, manuprāt, mēs tādā veidā izslēgtu uh, svarīgu likumdošanas procedūras daļu. Es pats esmu pret jūsu priekšlikumu. Manuprāt, labāk būtu mainīt veidu, kā mēs izturāmies pret likumdošanas procedūru. Tāpēc arī labākais būtu iekļaut plenāru sēdē pēc iespējas ātrāk, tā lai nav jāgaida trīs mēneši, pirms mēs varēsim balsot šeit un plenāru sēdē. Ņemot vērā, protams, to, ka mēs varēsim panākt šo mērķi, Un tas nozīmēs, ka plenārs sēdē pēc iespējas ātrāk tiks izdiskutēts un balsots, un es domāju, ka labāk būtu par likumdošanas dokumentiem neuzsākt oficiālas sarunas, pirms uh, ir izskatīts plenārs sēdē, ir pieņemta oficiāls lēmums, un uh, pirms politiskām grupām bija iespēja iesniegt grozījumus. Atceramies, ka politiskajām grupām ir tiesības plenārs sēdē iesniegt papildu grozījumus, tāpēc, ja jūs sāksiet trialoga sarunas, balstoties uz tā, kas jau ir nobalsots, tad var gadīties, ka plenāra sēdē pēc tam pret jums vērsīsies, būs jauni grozījumi, un tad attiecīgi jūs pilnvarojums tiks mainīts. Nu, tāpēc es izsaku tagad priekšlikumu, es pats balsošu pret, un sākot ar šodienu īstenībā es pieprasīšu to, uh, lai mēs vispirms izskatītu jautājumu plenārsēdē, saņēmam pilnvarojumu, tātad politiskajām grupām tiek piedāvāta iespēja izvirzīt savus grozījumus, uh, notiek politiskā diskusija, un tikai pēc tam, lai ir oficiāls, nē, tajā brīdī netiks vēl balsot par likumdošanas rezolūciju, bet tiek lemts, ja tiek lemts par to, ka no komitejas uzreiz uz sarunām ar padome, tad, manuprāt, šāds veids nav pareizs procedūras lēmums. Tātad, ņemot vērā visu teikto, tagad mēs varam uh, referenta priekšla, par referenta priekšlikumu lemt. Tātad balsojam elektroniski, sākam balsot. Einwand ergänzt? Es pats balsoju pret, tātad līdz ar to pieskaitīšu arī savu balsi. Beidzam balsot. Un ir noraidīts. Uh, Janik Žato. Lūdzu, Janek. Oui, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, jā, jūs sniedzāt savu viedokli par šo procedūru. Es domāju, ka tiešām uh, te ir jāorganizē debates, jo runājot par dažiem dosjē, būtu ļoti interesanti ātri uzsākt sarunas ar padomu. Es domāju, jūs paudāt savu viedokli, tas ir ļoti pamatots, bet es domāju, ka mums vajadzētu noturēt debates un diskusijas, lai katrs varētu izteikt savu viedokli par šo, jo jums nav tāda galīga reliģija par šo. Komitejās var arī viedokļi šķeļas arī dažkārt par ļoti, ļoti svarīgu dosjē ir būtiski, uh, kur mēs runājam arī par pirmo lasījumu, uzsākt jau šīs uh, sarunas ar padomi. Nepieciešams struktūrāls debats, lūdzu. Agree with you, with... Es varu jums piekrist. Jā, tiešām būtu liederīgi uzsākt diskusijas par šo, pat ja mums jau ir bijušas debats par to. Un es, pirms dot vārdu jebkuram, kurš vēlas par to izteikties, Zaļevska kungs. Thank you, Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka varētu būt tādi tiešām dosjē, kur būtu saprātīgi uzsākt sarunas ar komisiju, taču mums tas būtu jāskata kā izņēmums, jo es uzskatu, ka kopumā Mums jāpanāk ir stingrāks mandāts plenārsēdē. Tad mūsu pozīcija sarunās ar komisiju būtu kopumā stiprāka. Tāpat laikā es varu piekrist arī tam, ka dažos gadījumos mēs varam darīt, eh, paredzēt izņēmumu. Un tā tam būtu jādarbojas nevis otrā. Paldies! Pējā pavisam īsi. Ēnu referentiem vēlos pateikt, ka katrs var uh, izteikt savu viedokli, balsojot par vai pret. Nevajag jau organizēt uzreiz uh, debatas un zaudēt uh, laiku. Var teikt jā vai nē. Jūs varbūt teicāt, jā, mēs bijām pret uh, Kazakunga priekšlikumu par šiem, par citiem dosiem. Mēs darīsim tieši tāpat. Mēs balsosim šeit komitejā un tā arī pārdīsim viedokli. Labi. Mums pieņems, tad varbūt arī nākamajā komitejas sēdē mēs arī uh, spriedīsim par šo kā vispārīgas noteikums, jo noteikumi paredz arī izņēmumus un īpašos gadījumos var arī balsot citādāk. Un arī ņemot vērā manu pieredzi, kur esmu vadījis visus trialogus, man liekas, ka mūsu nostāja ir stiprāka tad, ja ir notikuši balsojumi plenārsēdē. sēdē. Tāds ir secinājums, kādu es varu izdarīt. Eh, no manas pieredzes, kā jūs zinat, eh, esmu gatavs vadīt visas eh, sārunas. referentam, protams, atstājot arī uh, godu vadīt sarunas par svarīgajiem jautājumiem, jautājumiem pēc būtības, bet kā novērotājs un arī referents darbā pie vairākiem failiem noteikti mūsu nostāja ir stiprāka, ja mums ir, ja mūs atbalsta balsojums plenārsēdē. Taču nevajadzētu notikt tā, ka pēc komitejas uh, balsojuma mums būtu jāgaida divi mēneši plenā, uh, plenārs uh, sēdes balsojuma. Tas ir jāmaina. Eh, pēc komitejas balsojuma plenārsēdē balsojums jānotur pēc iespējas ātrāk. Tad nu es mēģināšu pārliecināt, pārlie, pārliecināt priekšsēdētāju, priekšsēdētāju konferenci, jo īpaši arī šī parlamenta ģenerāla sekretariātu, mm, grozīt procedūras un praksi, uh, lai nebūtu pārāk ilgs laiks starp balsojumu komitejā un balsojumu plenārsēdēji. Lēmums ir pieņemts un tad arī jāorganizē šis plenārsēdē balsojums. Second vote is on uh, the report by. Otrs balsojums ziņojums. Josef Andrējas ziņojums kopējās zivsaimniecības politikas ārējā dimensija. Šis ir atzinums. Zivsaimniecības vēlīgā komiteja. Lazuzīm par grozījumu. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Grozījums divi par pret atturas norēdīts. Otrais punkts, trešais grozījums, dalītais balsojums, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas norēdīts. Ceturtais grozījums. Pārbaudam par groz, trešā grozījuma otro daļu elektroniski. Otrā daļa, trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. tas bija noraidīts, jo es teicu, ka es balsošu pret. Tas nav pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas norādīts. Sestais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas norēdīts. Pārbaudam septīto. Nē, pārbaudam astoto grozījumu. Elektroniski sākam balsot. Kyle Votekins. Es balsošu pret. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais par pret atturas norēdīts. Desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. 11. par pret atturas pieņemts. Un beidzamies balsojums, gala balsojums par ziņojumu, sākam balsot. And vote is closed. Beidzam balsot, es balsoju par. Pieņemts. 17. Balsis par. 3 atturas apsveicam. Josefa Andres. Un tad noslēdzam uh, šīs dienas balsošanu. Un pārējām pie 30. punkta. Okay. Well, let's, uh, folks, let's settle down. Nomierinamies, kolēģi. Could you stop your conversation? Lūdzu, klusumu. Apsēdieties, izbeidziet runāt. Again, again, I don't like seeing people. Nu, es negribētu, kad cilvēks stāv. So, this is an exchange of views with. Uh... Un tagad viedokļa apmaiņa ar tiesniecības kom ar uh, Japānas vēstnieku Eiropas Savienībā, Kudžiro Šažīrī kungu. Mēs jūs šeit laipni lūdzam, sveicam mūsu vidū, jūs un jūs kolēģis. Pēc uh, traģiskā notikuma Japānā es vēlos uh, izteikt līdzjūtību un uh, arī uh, teikt atbalstu uh, arī jūsu centieniem atgūties no šī traģiskā notikuma, veikt nepieciešamos rekonstrukcijas darbus pēc tsunami un zemestrīces. Un mēs zinām, ka tas ir ārkārtīgi liels darbs visai nācijai, ne tikai valdībai un cilvēkiem, kas visvairāk cieta no šī traģiskā notikuma. Un Es zinu, ka viss Japānas tauta pie tā smagi strādā, un Japāņi arī zina, cik lielā mērā arī Eiropas Savienība ir uh, um, Mēs gatavi arī pasaules solidaritāti un atbalstīt Japānas uh, uh, valdību un tautu. Tātad es ir laipni lūgt mūsu komitejā. Šī vizīte tiešām notiek ļoti laicīgi. Mēs saprotam, ka tātad mēs turpinām šo darbu, lai redzētu, vai nepieciešamie eh, noteikumi tiek ievēroti, lai uzsāktu sarunas pār brīvstirdzniecības nolīgums ar Eiropas Savienību un Japānu, un ka šīs sarunas, cerams, arī pavisam drīz varēs tikt noslēgtas tuvākajā mm, laikā. Mēs gribētu dzirdēt jūsu viedokli, jūsu nostāju par šīm sarunām. par uh, tirzniecības attiecībām starp Eiropas Savienību un Japānu. Man ir ļoti liels prieks uh, jums dot vārdu. Lūdzu, vēstniekums. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies par jūsu laipnajiem vārdiem. Priekšsēdētāji kungs, godā tie komitejas deputāti. Vispirms vēlos jums pateikties par šo iespēju noturēt viedoklu apmaiņu par Eiropas Savienības Japānas tirzniecības attiecībām, kas ir vienas no būtiskākajām pasaules ekonomikas kontekstā. Eh, jūs noteikti zināt, ka parlamenta ēkā notiek eh, ekspozīcija izstāde eh, par solidaritāti rekonstrukcijai, par uh, Japānā notikušā zemestrīces seku likvidēšanu. Japāna ir piedzīvojusi bezprecedenta dabas katastrofu, un tagad mēs uh, strādājam pie tā seku pārvarēšanas. Mēs pateicamies jums par atbalstu. Eiropa šobrīd cīnās ar parādu krīzi un Japāna piedalās stabilizā, finanšu stabilizācijas instrumentā. Arī e, Japāna ir daju, devusi savu ieguldījumu uh, e, SVF uh, e, līdzekļu palielināšanā uh, par 60 miljārdiem mēs vēlamies atbalstīt uh, Eiropu grūtā brīdī, tāpat kā jūs palīdzējāt Japānas tautai uh, pārbaudījumu laikā. Dabas katastrofa mums parādīja, cik būtiski ir virzīties uz priekšu par spīti uh, visām grūtībām un šķēršļiem. Mēs esam izvēlējušies ceļu atvērt uh, Japānu rekonstrukcijai. Un uh, mēs šobrīd uh, turpinām konsultācijas par trans uh, klusā okeāna partnerības nolīgumu ar Koreju un ar Eiropas Savienību. Tas pats saskan ar 2011. gada jūnijā Eiropas parlamentā pieņemtajā ziņojumā teikto par uh, jauno tirzniecības politiku un polit stratēģiju Eiropa 2020. Ir jāveicina darba ražīguma pieaugums, konkurēt spēja, jāstimulē, jādomā par to, kā saskaņot mūsu attiecību veidošanu ar jūsu ziņojumā teikto. Mums ir skaidri jādefinē mūsu mērķi un jāveido uh, sadarbības uh, nolīgums uh, uh starp Eiropas Savienību un Japānu, kas nāks par labu abu valstu attiecību stiprināšanai. Uh, Mums ir jāveido visaptveroša ekonomiska partnerība. Japānas valdība ir apņēmības pilna atvērt valsts tirgu, stimulējot augstu līmeņa ekonomikas partnerību. Japāna un Eiropa saskaras ar diviem lieliem izaicinājumiem - fiskālo konsolidāciju un ekonomikas izaugsmi. Mums ir šie izaicinājumi jārisina paplašinot tirzniecību un piesaistot investīcijas. Mums ir kopīgi jāuzņemas uh, līdera loma, nosakot noteikumus starptautiskā mēroga. Mums ir ekonomiskās partnerības nolīgumi ar Dienvidu Austrumāzijas valstīm. Um, līdz ar to Japāna ir uh, strateģisks partneris Eiropas uzņēmumiem virzoties uz diviem izvirzītajiem mērķiem, mums ir jāatjauno mūsu ekonomika, padarot to konkurētspējīgu un ilgtspējīgu. Mums vienmēr jāpatur prātā, ka gan Japāna, gan Eiropas Savienība ir bijuši, ir un būs globālie līderi šajā neprognozējumajā pasaulē šobrīd uh, mm, strādājot pie Dohas attīstības raunda darba kārtības Eiropas Savienībai un Japānai jāuzņems līdera loma, rādot paraugu citām valstīm, noslēdzot augsta līmeņa uh, ekonomikas partnerības nolīgumu. Lai izvirzītos mērķus sasniegtu, Japāna ir iesaistījusies un arī turpmāk būs iesaistījusies institucionālo un ekonomikas reformu procesā, lai stimulētu ekonomikas izaugsmi mūsu valstī. To vairāk kārt ir norādījis mūsu premjerministrs. Ir izveidot īpaša vienība valdībā, kuras uzdevums ir uh, stimulēt reformu procesu Japānā. Un šo vienību vada pats premjerministrs. Ir iesaist, ir notikusi Eiropas Savienības un Japānas uzņēmēju apāļā galda tikšanās Tokijā, lai pātrinātu uh, E, ekonomiskās partnerības nolīguma sarunu procesu un noteiktu nolīguma aptvērumu. Šobrīd mēs apspriežam aptvērumu un sarunu procesa līmeni. Šis darbs jau tuvojas noslēgumam, un mēs ceram, ka šis process padarīs sarunu procesu auglīgāku. Sarunām vēl ir jāsākas par šo nolīgumu. Mēs esam skaidri apliecinājuši mūsu vēlmi un spēju apspriest tos jautājumus, kas visvairāk interesē Eiropas Savienību. Šī īpašā valdības struktūra vienība uh, strādā, uh, lai stiprinātu Japānas ekonomikas atjaunotni. Pagājušajā gadā Japānas valdība jau ir spērusi konkrētus soļus virknē jautājumu attiecībā uz automobiļu apkopes stacijām, pārtiks piedevām un citām jomām. 13. aprīļa ziņojumā tika uh, ierosinātas reformas automobīļu, uh, farmācijas, pārtikas piedevu un citās uh, jomās. Mēs esam sasnieguši progresu automātu un uh, pārtikas drošības jomā. Runājot par publisko iepirkumu, mēs esam izveidojuši interneta vietni angļu valodā, un tas ir solis tālāk nekā to prasa PTO noteikumi. Mēs darām visu, ko, kas ir mūsu spēkos, lai risinātu problēmas saistībā ar netarifu pasākumiem attiecībā uz publisko iepirkumu. Pagājušā gada ir uzsākts uh, Uh, dialogs starp uh, dažādām uh, ekonomikas nozarēm Japānā un um, Eiropas Savienībā. Biznesa Europa ir iesaistīta šajā procesā automobiļu rūpniecība, informācijas tehnoloģijas, tekstilu rūpniecība, ķīmiskā rūpniecība, farmācijas rūpniecība Eh, šo eh, nozaru pārstāvji ved sarunas ar eh, saviem partneriem Japānā, ar attiec, atbilstīgajām asociācijām. Šie dialogi dos ne tikai ieguldījumu ekonomisko attiecību stiprināšanā, bet arī palīdzēs identificēt tās problēmas, ar ko saskaras uzņēmēji. Šo dialogu rezultāts jau atspoguļojas uh, aptvēruma noteikšanas uh, procesā, sagatavojoties sarunām par ekonomiskās partnerības nolīgumu. Mērķis ir veidot biznesām draudzīgāku vidi uh, gan Japānā, gan Eiropas Savienībā. Japāns Eiropas Savienības ekonomiskās partnerības uh, nolīgums paplašinās iespējas veikt investīcijas un uh, eksportēt Eiropas Savienības ražojumus un pakalpojumus uz Japānu. Pirms 30 gadiem, kad es vēl biju jauns diplomāts, es strādāju Japānas pārstāvniecībā Eiropas kopienā. Notika asti strīdi par uh, dažādām uh, rūpniecības nozarēm, tādām kā automobiļu rūpniecība, elektronika un tika uzsvērts jau toreiz, ka ir jāstiprina sadarbības starp Japānu un Eiropas Savienību un Eiropu. Pēc 30 gadiem atkal esmu atgriezies Briselē kā Japānas vēstnieks Eiropas Savienībā. Mans uzdevums ir padziļināt uh, mūsu attiecības, paceļotās jaunā līmenī, Um, lai mēs kļūtu par atbildīgiem uh, globāla mēroga līderiem. Es domāju, ka tas uh, šī nolīguma noslēgšana ir labākais veids, kā šo mērķi sasniegt. Un mums šī izdevība ir jāizmanto, mēs to nedrīkstam palaist garām. Paldies par jūsu uzmanību. Lielas paldies vēstniekungam. Well, let's open the discussion. Uh, Sākam diskusijas, kā jūs zinat, tad dažus mēnešus atpakaļ uh, lēmām šajā komitejā izveidot pasmēgies monitoringa grupas uh, darbām ar nozīmīgiem Eiropas Savienības tirsniecības partneriem, un viens no šiem partneriem, protams, ir Japāna. Referents šajā uh, grupā ir Kazakungs no ALDE grupas es viņam dodu vārdu. Uzsākam debatas. Thank you very much, Chairman. Dear colleagues. Paldies, priekšētāji, godētie kolēģi, godētais vēstnieku kungs. Liels paldies par jūsu klātbūtni, par jūsu uzrunu. Esmu ļoti priecīgs eh, dzirdēt arī stingras apņemšanās, kādas jūs pašlaik īstenojat, lai varētu sasniegt uh, apusēji vēlams rezultātus par uh, tirzniecības nolīgumu sarunu uzsākšanu starp uh, Eiropas Savienību un Japānu. Š Kā jūs zināt, atceraties, arī Eiropas parlaments pieņem rezolūciju par tirzniecības attiecībām Eiropas Savienību un Japānu 4. maijā pagājušajā gadā. Un drīz pēc šīs rezolūcijas pieņemšana Eiropas Savienības un uh, Japānas sametā tika pie, lemts uzsākt sarunu procesu uh, par uh, visaptverošu uh, tirsniecības nolīgumu un arī tika uzsākts tā saucamais scoping exercise. Arī Eiropas parlaments labvēlīgi sev izteicās arī par šo uh, tirsniecības nolīgumu un es arī ļoti stingri atbalstu šādu veidu iniciatīvu. Taču jau no paša sākuma Eiropas parlaments arī uzsvēra to, ka Japānai ir eh, jāpieņem stingrs apņemšanās, lai varētu atcelt arī barjeras un dažādas šķēršļus, kas attiecas uz valsts iepirkumu, pirms vispār šādas sarunas var uzsākt Eiropas Savienību. Un eh, Japāna, tirz, Japānas tirzniecība vēl pašlaik atpaliek no tām tirzniecības attiecībām, kāds mums ir arī citiem partneriem. Uh, Kopenhāgenes ekonomiskais pētījums norāda uz to, ka tas skaidrojums galvenokārt ar uh, negatīviem Japānas netarifu šķēršļiem. Un šajā ziņā es biju tiešām vīlies uh, redzēt, ka šos kopiņu eksizēžus mēs nevaram noslēgt martā šo sākotnējo darbu, jo vēl ir neatrisināti jautājumi arī par geogrāfiskajām izcelsmes norādēm un par uh, valsts iepirkumu. Eiropas parlaments arī pieņems savu nostāju par šīm sarunām plenārsēdes rezolūcijā, iespējams jūnijā. Ja cerams, maijā mēs varētu sagaidīt uh, veiksmīgus uh, šīs scoping exercise rezultātus. Un tad mēs varēsim arī atbalstīt uh, Eiropas Savienības Japānas uh, brīvās tiesniecības nolīgumu sarunu uzsākšanu. Ja mēs redzam pirmkārt konkrētu progresu šai scoping exercise par entivīzu un par valsts iepirkumu, uh, Eiropas Savienībai nepieciešams arī saņemt uh, konkrētus uh, iegums, lai varētu samazināt arī tārifus elektroizstrādājumiem un automašīnām. Otrkārt, mums ir nepieciešams saistoši mehānismi nākamajā nolīgumā, kas liekas izveikt, izveidot jaunus MTBs Japānā. Un visbeidzot, Japānai ir arī jāsadā pie ģeogrāfisko uh, izcēlesmu norāžu aspekta. Esmu pārliecināta, pārliecināts, ka mēs varam sanā, panākt šo win-win situāciju, un mēs esam pārliecināts, ka arī tirsniecības nolīgums ir pareizā pieeja, lai varētu veicināt ekonomisko izaugsmu gan Eiropas Savienībā, gan Japānā. Taču es gribētu vēlreiz atkārtot, ka mums ir nepieciešams sasniegt pārliecinošus rezultātus, un to mēs varam izdarīt tikai tad, kad uh, tirdzniecības šķēršļi tiks uh, pārkāpti, un tikai tad varēsim uzsākt sarunas. Mēs tiešām ceram, ka maijā mēs jau varēsim panākt apmierinošus rezultātus, lai mums būtu uh, stingrāk nostāja. Thank you. Uh, the other members of the monitoring. Paldies! Um, pārējie uzraudzības komitejas uh, locekļi ir referenti no citām politiskām grupām. Jaroslavs Valensa kungs no EPP grupas. Paldies, priekšsētāji kungs. Uh, nu, neko daudz es uh, neteikšu, bet nu šī vilšanās tiešām ir galvenais vārds, jo ir pagājis vēl viens gads, un eh, mums nav konkrēta rezultāta. Es ceru, ka līdz māja beigām arī šīs. Uh, eh, eh, sākotnējais darba posms arī mums piešķirs ceļa kārti. Mums ir jāpārkāp vēl daži šķēršļi šī netarifu šķēršļi, un tie ir jautājumi, par ko mēs runājam kopš pagājušā gada mārta. Un ja mēs nevienosimies par to, ko mēs gribam panākt šai sarunās, diskusijās, tad mēs vienkārši nonāksim pie vēl viena zaudēta gada un būsim tieši tajā pat vietā, kur bijām pagājušo gadu. Es ceru, ka līdz māja beigām mums būs vairāk atbilžu nekā jautājumu par esošo situāciju. Paldies! Well, I am... Paldies. Es arī piedalos šajā monitoringa grupā. Es esmu arī Sociālās demokrāta grupas sēdu referents. Šajā uzraudzības grupā man ir jāteic, ka es neesmu gan vīlies. Tādēļ, ka būtu novēlot šis scoping exercise, jo no paša sākuma es zināju, ka e, tas nebūs vienkārši darbs, bet, nu, Mēs zinām, cik ļoti Eiropas Savienība un komisija vēlas uh, saņemt arī garantijas no Japānas puses, uh, dzirdēt apņemšanos, lai varētu risināt šīs netarifu uh, barjeru jautājumu. Es divkārt biju Japānā un es arī skatīju, kāda ir situācija Japānā. Es zinu, cik ļoti ļoti liela ir pretošanās, kas ir jāpārvar pirms jāatrisinām šos jautājumus. Es zinu, ka jautājumi ir ļoti smagi. Tie, to risināšanai nepieciešama politiskā griba un laiks. Politiskā griba, es domāju, ir Japānā. Bet nu, izaicinājumi ir gana nopietni. Tam nepieciešams laiks un daudz darba. Esmu cerību pilns, kā beigu beigās mēs nonāksim pie apmierinoša rezultāta. Šajā sākotnējā darbā. Bet es saprotu, kādēļ šis process varbūt nebija tik raids, kā daži to sagaidīja. Tādēļ Nu, ļausim abām pusēm izskatīt un risināt šīs situācijas un raudzīsim, vai būs iespēja uzsākt formāls sarunas. Es vienmēr esmu teicis, ka vieglākais ceļš izgāst sarunas, ir uzsākt sarunas mm, pāragri, kamēr nav pilnībā ievēroti visi apstākļi, lai varētu notikt veiksmīgas sarunas. Tad, nu, es domāju, ka šeit tomēr ir jāparedz laiks veiksmīgu situācijas izveidēji, lai tad, kad sarunas tiktu uzsāktas, tad uh, lai tās varētu norisināties raiti un veiksmīgi. Um, uh, es saprotu, ka no Japānas puses uh, Darbs nenotiek tikai pie šī nolīguma ar Eiropas Savienību. Viņi arī politiski vismaz ir arī apņēmušies uh, uzsākt arī klusa okeāna reģiona partnerību. Nu, šis ir tāds e, tirzniecības atvēršanas vai at, ekonomikas atvēršanas šoks Japānai. Un tur ir nepieciešams laiks, lai mēs varētu redzēt, cik lielā mērā viņi var Tātad abas šīs, abas šos procesus noslēgt un veiksmīgi vadīt. Nu, paturēsim to prātā. Kā tātad mums ir nepieciešami dejot tādu, zinām, tango, lai noslēgtu šos divpusējos nolīgumus, bet tas pats attiec arī šo vispārīgo, visaptverošo nu, tiešniecības nolīgumu. Bet, nu, lieciet uz priekšu, Un tad vēlāk uzklausīsim komisiju. Uzklausīsim, ko par to domā komisija. Protams, komisijai nepieciešams arī parlamenta atbalsts. Mums ir jāsaprot, uh, kāda ir precīzi Eiropas komisijas nostāja šajās uh, tirzniecības sarunās, jo Mums ir jāparāda partneriem, ka mēs politiski esam vienoti, mums ir spēcīga pozīcija. Līdz šim mums tas ir izdevies. Parlamenta rezolūcija par to runā ļoti skaidri. Un es domāju, ka arī komisija līdz ar to var justies visai labi. Nu, tagad uzklausīsim CR pārstāvis pārstāvu, kas piedalās monitoringa grupā. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies, priekšsēdētājs Sēsniekungs. Šaubu nav. Jā, mēs abas puses ir ieinteresētas šajā nolīgumā. Es varu piekrist uh, arī satraukumam un arī cerībām, ko mina Gazakungs, Valensakungs. Es varbūt pieskaršos vienam konkrētam punktam, ļoti jūtīgam, kas arī ir šajā programmā, ir valsts iepirkuma joma. Un konkrētāk, kad mēs runājam par aviāciju un dzelzceļa sektoriem. Mēs zinām, ka Eiropas uzņēmumi ir ļoti ieinteresēti šajās nozarēs, viņi ir gatavi uh, konkurēt šajās nozarēs, tad, nu, ja mēs varētu saņemt vismaz kādas nelielas norādes no Japānas puses, kāda ir viņu nostāja pašlaik, kā varētu notikumi atrisināties, attīstīties nākotnē, tas būtu arī tiešām ļoti liederīgi. Tas, būs, tas mums sniegt arī skaidrāku priekšstatu par to, cik tālu, cik ātri mēs varam uh, Uh, iet uz priekšu arī vienā no šīm uh, jūtīgajiem punktiem. Un vēlreiz es negribu būt bezcerīgs, bet drīzāk cerību pilns un optimistisks par uh, sarunu attīstību tuvākajā nākotnē. Paldies! Lūdzu, Bernt Lange. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī mūsu vēstniekam par to, ka jūs ieradāties šeit un par to arī, ka jūs tik skaidri runājat par mūsu divpusējo nolīgumu un ka tas ir nepieciešams, lai mēs varētu baudīt uh, labākas tirzniecības attiecības. Bet, nu, tika runāts arī par tādu kritisku posmu, kritisku jomu, un šis ir jautājums par auto uh, ražošanu Jūs noteikti zināt, ka autoindustrija ir Eiropas Savienības centrāla industrija, un šobrīd ir zināmas problēmas. Tāpēc es uzskatu, ka tad, kad mēs slēdzam šādu tirzniecības nolīgumu, mums ir jāskatās, lai auto ražotāju intereses, kas atrodas Eiropā, šajā nolīgumā arī tiktu ievērotas. Un es teiktu šeit, ka ir trīs jomas, kur ir jāpajautā, vai tas vispār ir pieņemams, ka Eiropas tirzniecības partneri intereses netiek ievērotas. Nu, piemēram, kad mēs runājam par um, vidē draudzīgo autoražošanu. Šobrīd Japānā priekšroka tiek dota Japānā saražotajam auto, kas tiek testēti arī izmantojot Japānā pieņemto metodu. Otrais aspekts ir saistīts ar nodokļiem. Izskatās, ka Japānā nu, ļoti tuvu netarifu barjerai. Un trešais aspekts, kas man īpaši šķiet uh, nepatīkams, tad parasti ir tā, ka tad, ja tirgus tiek atvērts, tad nepietiek tikai ar auto pārdošanu, tad tā nākamais aspekts ir uh, gan paši tirgotāji, gan arī, mm, gan arī remontu darbu veicēji. Un tad šobrīd ir tā, ka likums viņiem liedz īstenībā nodrošināt mm, pakāpojumu. Nu, tad varbūt mēs varētu kādā veidā atrisināt šo problēmu. Varbūt jums ir kādas domas par potenciālu risinājumu. Jā, Paldies! Tagad varam pateikt, ka mūsu vidū ir arī Eiropas parlamenta Japānas delegācijas priekšsēdētājs Hans van Bālen, mūsu kolēģis. Sirsnīgi sveicam šajā sanāksmē. Paldies, ka jūs ieradāties šajā viedokļa apmaiņā un noteikti mēs jums ļausim arī izteikties. tā lai jūs varētu pastāstīt arī par savu nostāju. Lūdzu, jā, paldies priekšsādātāji. Kā Eiropas parlamenta Japānas delegācijas pārstāvji, mēs tiekamies ar kolēģiem, tas notiks maija pēdējā nedēļā, un tad attiecīgi redzēsim, kādi mums ir šķēršļi, kas traucē šobrīd procesa pabeigšanai. Mūsu mērķis ir pabeigt procesu attiecībā uz mūsu uzdevumu un izdarīt to pēc iespējas ātrāk. Paldies! Komisijas pārstāvi, jūs arī gribētu izteikties, lūdzu? Jā, labrīt, priekšsēdētāji, mani sauc Antonio Parenti no DG Trade, no Eiropas komisijas. Paldies arī par iespēju atbildēt un izteikties. Paldies uh, vēstniekam un deputātiem arī par viedokļiem. Paldies uh, par pārstajiem komentāriem. Manuprāt, šī diskusija ir ļoti īstajā brīdī, jo tagad tik tiešām mēs jau esam tikuši diskusijas pēdējā posmā. Mm, šajā pēdējā posmā, protams, nav viegli jau iepriekš pateikt, kāda būtu potenciālajie rezultāti. Jūs priekšsēdētāji ļoti pareizi arī uh, Pieminējāt, ka nesen tika pieņemts svarīgs lēmums valdībā, un pavisam godīgi varu teikt, ka tas ir sākums, potenciālais sākums, kas ļautu to Japānas valdībai mainīt savu viedokli. Salīdzinot ar tām problēmām, kas jau gadiem ilgi sarežģīja mūsu tirzniecības attiecības, mēs saprotam, ka jūs paveiktais darbs, protams, ir vērtējams pozitīvi, bet, nu, kā jau parasti, uh, grūtības rodas tieši diskutējot detalizēti, un tāpēc arī varam pateikt, ka mūsu grupas uh, darbs turpināsies, mēs sadarbosimies ar Japānas kolēģiem, tiksimies nākamās nedēļas sākuma. Jautājums ir patiesi tehnisks, par ko tika runāts, un tad šie jautājumi diezgan tehniski, tāpēc arī es neplānoju šobrīd pārāk detalizēti izteikties un nevarēšu mm, paust uh, galīgo viedokli, jo mēs pagaidām vēl izskatām to. Komisijas uh, nostāja par potenciālo brīvās tirzniecības nolīgumu ar uh, Japānu šī pozīcija jau diezgan skaidri pausta, un šī rīta diskusija arī skaidri norāda uz to, ka mērķi un intereses, kas ir komisijai, šajā jomā paliek nemainīti. Mēs uh, vēlamies no Japānas arī redzēt, la, ka Japāna ir ieinteresētā attiecībā uz kritiskās masas sasniegšanu, lai izveidot ceļa karti, un ka tiek meklēts risinājums daudziem jautājumiem, piemēram, valsts iepirkumi, it īpaši dzelzceļa sektorā. Tātad mēs turpināsim darbu, turpināsim arī darbu, ņemot vērā mūsu mērķi panākt veiksmīgu risinājumu un atceroties arī, ka saturs mums ir daudz svarīgāks par termiņu. Jā, paldies! Nu, tāda, ka, tā kā komisija bija klāt un uh, komisijas pārstāvis piedalīsies nākamajā viedokļa apmaiņā, Un, un, protams, runāsim arī turpmāk. Tagad lūdzu komisāra kungs. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi izteikšos. Varu pilnībā piekrist, tu, piekrist tam, ko teica Parentī kungs, bet tā politiski runājot, es varu ļoti skaidri pateikt, ka mēs komisijā, ģenerāla direktorātā tirzniecība, mēs vēlamies noslēgt nolīgumu ar Japānu tāpēc arī mēs nekādā gadījumā šobrīd neizmantojam atlikšanas stratēģiju. Otrakārt, mēs uzskatām, ka pirms mēs varētu uzsākt sarunas pēc būtības ar pārliecību, ka tiks sasniegts rezultāts, ir ārkārtīgi svarīgi lai tiktu panākta vienošanās ar Japānas valdību par vairākiem, jo pagaidām neatrisinātiem jautājumiem par netarifu barjeram. Un tā kā teica Parentikungs, mēs uh, joprojām izskatām šo priekšlikumu, un pirmajā brīdī šķiet, ka ir panākts solis uz priekšu. Un To paveica Japānas valdība, un tāpēc arī tiešām ļoti gandrīz par šo veikumu. Bet te pašā laikā mēs runājam par priekšlikumiem, tāpēc arī būs tikpat svarīgi, lai Japānas valdība varētu darīt to, ko tā ir solījusi. Mēs tagad varam redzēt, ka apņemšanās ir laba, bet um, kādi būs reāli rezultāti? Būs jāskatās, ko tas reāli nozīmēs reālajā darbā, bet jebkurā gadījumā tiešām solis uz priekšu ir um, paveikts. Paldies Japānas pusē līdz ar to par to, ko viņi mums piedāvāja. Mūsu mērķis tagad ir turpināt darbu pēc iespējas ātrāk, neplānojam neko kavēt un ceram, ka pēc iespējas ātrāk būs arī attiecīgi rezultāti. Tādā veidā radīsies arī iespēja noturēt uh, tikšanos starp Eiropas Savienību un Japānu. Un šajā galotņu tikšanās Mēs nerunāsim vairs, kurš bija pirmais, kurš ir vainīgais. Nē, mēs uh, runāsim par konstruktīvu risinājumu, tā lai šos noteikumus varētu salikt pa plauktiem, lai būtu viss ir absolūti skaidrs un lai mēs turpinātu tādā pašā garā, kas šobrīd ir vērojams mūsu diskusijā. Nākotnē ir paredzētie ļoti nopietni soļi. Liels paldies! Vēstnieka kungs, tagad jums ir iespēja reaģēt uz komentāriem un jautājumiem, ko jūs dzirdējat no deputātiem. Jā, paldies priekšsēdētāji. Jā, tik tiešām mēs šobrīd strādājam pie uh, tematiskā uzdevuma un mēģināsim šo pēc iespējas ātrāk arī pabeigt. Mums ir ļoti nopietni uzdevumi šobrīd. Mēs saprotam, ka ir panākta vienošanās no abām pusēm, un mēs mēģinām panākt uh, ambīciju līmeni un apvērumu līmeni pēc iespējas lielāku. Par vairākiem jautājumiem šodien tika runāts arī attiecībā uz autoražošanu. Un es savā uzstāšanās jau arī pieminēju, kāds ir mūsu svarīgākais uzdevums Mūsu mērķis ir radīt labāku uzņēmējdarbības vidi gan Eiropas ražotājiem, gan arī Japānas ražotājiem. Tāpēc arī mm, jūsu viedokļi mums ir īpaši interesanti. Kā jau esmu pieminējis, diskusija šobrīd notiek veiksmīgi starp Japānas ražotājiem un Eiropas ražotājiem. Tāpēc mēs pēc iespējas ātrāk gaidām tematiskā uzdevuma pabeigšanos, un uh, uzsākt oficiālu sarunas pēc iespējas ātrāk. Jā, liels paldies mūsu vēstniekam. Mm, es uzskatu, ka bija ārkārtīgi interesanta diskusija, dzīvīga diskusija, ļoti interesanta. Nu, protams, ne jau pēdējā reize jūs esat mūsu komitejā, un vēlreiz teikšu paldies, dāmas un kungi. Tagad ir 31. darba kārtības punkts viedokļa apmaiņā ar Tirzniecības komisāru. Komisijas pārstāvji ir šeit. Uzzināsim, kā lietas virzās tirzniecības politikā. Mums, iekšē tirgus komitejā, tas ir veids, kā mēs varam sagatavoties struktūrētām dialogam starp komisiju un parlamentu, ko ir paredzēts pabeigt. Mēs ceram, ka šo eh, jautājumu izskatīsim ļoti nopietni. Tāpēc varēsim tagad diskutēt, gatavojoties dialogam. Tā lai mēs, kā uh, uh, viens no likumdevējiem, saskaņā ar Lisabonas līgumu varētu rīkoties pareizi. Paldies, komisāra Kungs, ka esat klāt, tik jauki, jūs bieži nākat pie mums. Uh, bieži uzstājaties, un, manuprāt, tas lieliski liecina par to, ka sadarbības starp mums, starp jums un mūsu komiteju norit ļoti veiksmīgi. Lūdzu! Liels paldies, saka komisārs! Paldies priekšsēdētāji! Cienījamie deputāti! Atkarībā no tā, kā jūs rēķināt, varam teikt, ka nu jau trīs ar pusi gadi ir pagājuši kopš bija sākusies ekonomiskā krīze. Mēs šobrīd strādājam struktūrālajās izmaiņās, kas uh, daudzos gadījumos uh, liek mums uh, um, no jauna izvērtēt Eiropas lomu. Un uh, tirsniecības politika ir viens no veidiem, kā mēs varam atbildēt uz šiem izaicinājumiem. Mums ir jāatver jaunie tirgi, lā, lai varētu stimulēt vajadzīgo izaugsmi. Uh, Um, mēs noteikti zinām, ka nākotnē 90% no jaunās izaugsmes notiks ārpus Eiropas Savienības, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tirzniecības politika veicinātu daļu no šīs izaugsmes atgriešanos Eiropā. Un tas prasa tirzniecības stratēģiju. Eiropa ir lielisks tirzniecības partneris visai pasaulē, mēs joprojām ir, um, esam lielākais eksportētājs un importētājs. Uh, pasaulē tieši ra, eh, ražotiem precēm 20%, un mēs esam arī tie, kas saņem un sniedz tiešās uh, investīcijas. Un tas nozīmē, ka mūsu darbs pie tirzniecības stratēģijas kopā uh, Eiropas parlamentam, komisijai un dalību valstīm ir absolūti kritisks Eiropas Savienības turpmākai attīstībai. Mūsu uh, uh, iedzīvotāji no mums gaida, lai mēs nāktu klajā ar tādu stratēģiju, kas ļautu nodrošināt lielāku izaugsmu. Cienījamie deputāti, jūs noteikti piekritīsiet diskusija tāda kā šodien ir ārkārtīgi svarīga. Un noteikti mums ir jārunā par daudziem svarīgajiem aspektiem, kas skars mūsu nākotni. Taču šobrīd ir īstais brīdis, lai mēs varētu atskatīties uz to, kas jau ir pa paveikts Jūs noteikti atcerāties, ka nu jau pusi laika no šī parlamenta sasaukuma un no mana kā komisāra mandāta ir pagājusi. Tāpēc mēs ceram, ka nākotnē varēsim turpināt sadarboties jautājumos, kas ir saistīti ar izaugsmu un jaunu darba vietu radīšanu, un darīsim to ar tikpat lielu spāru, kā mēs esam darbojušies mandātu pirmajā daļā. Tagad jāsaprot arī, Lisabonas līgumā e, iedarbinātas procedūras un skaidrs, ka tādas procedūras kā komitoloģija prasīja ļoti daudz laika, pat vairāk nekā būtu loģiski paredzēt. Tāpēc es ceru, ka mēs varēsim pirmo un otro omnibusu procedūru pabeigt. E, bieži vien izskan sūdzības par caurskatāmības trūkumu, un mēs noteikti izskatīsim arī vairākus procedurālus jautājumus, un es ceru, ka ka es varēšu no savas puses veicināt likumdošanas uh, procedūras veiksmi. Un es varu teikt, ka gan es, gan jūs mēs esam daudz mainījušies un mācījušies. Pavisam īsi runāšu tagad par aktu. Tie, kas no jums, kas mani pazīst, viņi noteikti zina, ka man uh, ļoti tuvu sirdī ir demokrātija un tiesiskuma principi trīs gadus jau tika diskutēts par aktu, un noteikti mēs turpināsim šo diskusiju. Līdz vakardienai tika pateikts, ka akta šobrīd nav precīza. Un tagad tiek teikt savukārt, ka trūkst uh, precizitātes līgumā uh, esošajā uh, redakcijā. Runāsim par to, ko akta varētu dot Eiropai attiecībā uz izaugsmu jaunām darba vietām, un manuprāt, par šo jautājumu jādiskutē pilnībā. Pastāstīšu uh, par to vispārīgi, un tad runāsim par tirzniecības eh, sarunām ar mūsu strateģiskajiem partneriem un politikas jautājumu. Pirmkārt, par sarunām. Mēs šobrīd ar ASEAN valstīm uh, vēlamies mm, noslēgt reģionālo, no, nu, reģionālās tirzniecības nolīgumus. Un šeit reģionā Singapūra ir mūsu pirmā valsts, ne jau tikai tādēļ, ka 9000 Eiropas Savienības uzņēmumu izmanto Singapūru kā savu uh, centru uh, sadarbībai ASEAN valstīs, bet arī tādēļ, ka Singapūrā ir uh, laba attieksme pret uh, mūsu investīcijām, tāpēc varam teikt, ka tas ir pirmais partneris. Pnompeņā iepriekšējā nedēļā man bija iespēja tikties ar mi ministru Minnu, un, uh, manuprāt, tiešām sarunas virzās ļoti pareizā virzienā. Ar Malāziju Nola, noliegums varētu būt otrais solis, mēs esam pavirzījušies uz priekšu, taču pārāk viegli mums neiet. Tādi jautājumi kā uh, valsts iepirkumi, pakāpojumu sniegšana un uh, citi pagaidām vēl nav atrisināti. Pnompeņā ir paredzēta tikšanās arī ar uh, citiem ministriem māja beigās, un tagad sāksies lēmumu pieņemšanas process. Uh, par uh, brīvās tirzniecības nolīgumu. Ir panākts progress arī attiecībā uz uh, nolīgumu ar Kanādu. Abās pusēs pastāv vēlēšanās pabeigt 2012. gada sarunu gaitu. Mēs ceram, ka šādam nolīgumam būs uh, lielisks labums. 99% no tarifiem uh, precēm tiks liberalizēti septiņu gadu laikā. Tiks uh, liberalizēti jautājumi uh, Uh, arī attiecībā uz valsts iepirkumiem. Ņemot vērā šos veiksmīgus stāstus, te pašā laikā vēl ir arī vairāki grūti jautājumi. Piemēram, ja ir saistīti ar tirgus piekļuvi precēm, joprojām nav atrisināts, jo abās pusēs pastāv problēmas ar izcelsmes norādēm. Nu, kā jau es esmu pastāstījis, mums uh, notiek sarunas arī ar Japānu, un mēs ceram, ka pavisam drīz varēsim noslēgt vispārīgo ietvaru, lai ievirzītu sarunas. Es neatkārtošu to pašu, kas jau tika pateikts, bet joprojām mums ir darbs darams un redzēsim, ko Japāna mums šobrīd ir piedāvājusi un ko reāli tā varēs paveikt. Tagad varētu runāt par ekonomikas uh, un partnerības noliegumiem. Šobrīd tiek piedāvāts grozījums tirgus piekļuvis regulai, tā lai EPA procesu varētu uh, pabeigt un piedāvāk attiecīgi lielāku kapitālu 2012. gads būs izšķirošs gads divās jomās. Pirmkārt, lai atrisinātu problēmas, uh, kas bija saistīts ar pagaidu problēmām 2007. gadā, un tad arī karību uh, partneriem un uh, klusā okeānu partneriem tā būs iespēja virzīties uz priekšu. Un ir ļoti svarīgi saglabāt to sarunu intensitāti, kas šobrīd ir panākta. Parlaments to varētu darīt, tad, ja uh, tirgus piekļuvas regulas pārskatīšana pabeigts pēc iespējas ātrāk. Mūsu Mērķis ir panākt juridisko ietvaru, kas mūsu partneriem būtu skaidrs. Tas pats attiecās arī uz tirgotājiem un investoriem Āfrikā. Mēs ceram, ka mēs varēsim austrumu un dienvidu Āfrikas partneriem piedāvāt pagaidu uh, ekonomikas un partnerības nolīgumu. Un, protams, tas būs paralēli tiem nolīgumiem, kas jau ir pabeigti ar Peru, ar Kolumbiju, ar Centrālamerikas valstīm. Uh, notiek uh, diskusijas un jau daudz kas ir sasniegts. Bet atceramies, ka šāda veida nolīguma abām pusēm ir izdevīgi. Arī Eir no Eiropas uh, daudz kas ga tiek gaidīts tā, lai varētu veicināt ilgspējīgu attīstību. Mēs jau esam panākuši daudz ko un ir svarīgi tagad virzīties uz priekšu. Mūsu mērķis ir um, veicināt labākas attiecības ar uh, strateģiskajiem partneriem. Es neminēšu katru no šīm valstīm, katru no partneriem, bet pieminēšu svarīgākos. Piemēram, Ķīna. Tā ir valsts, kas mums piedāvā lieliskas iespējas, bet, protams, arī zināmus izaicinājumus. Tas ir eksporta tirgus, un mēs esam Ķīnas lielākais eksporta tirgus. Bet te pašā laikā ir arī diezgan garš problēmu saraksts. Un tieši tādēļ mēs savā uh, rīcībā, PTO uh, darbojamies uh, izšķiroši, un šeit ir tikai viens piemērs pieminams šobrīd. Komisija. The Commission's procurement initiative is not about China, but it would Tad runāt arī par šo vispārīgo instrumentu, arī starpībā ar Ķīnu, lai nodrošinātu arī labāk procesu, kādā veidā tad mūsu uzņēmumi var arī piekļūt iekšē eh, tirgu. Mēs arī strādājam pie uh, inovācijas, kas ir absolūti svarīgs jautājums ekonomiskajā programmā. Jā. Ja mēs to varētu visu nodrošināt laicīgi, lai nodrošinātu vienāks noteikums. Tas ir absolūti svarīgi. Tad ekonomiskās perspektīvas var tiešām būt ļoti daudz sološas. Investīcijas ir vēl viens aspekts, bet es pie investīcija aspekta atgriezīšos nedaudz vēlāk. Un man ir aizvien vairāk arī ir eh, jāuzsver, cik svarīgi ir tas, ka Krievija iestājas PTO pēc 18 gadu sarunām, un šis ir. Uh, labs rīks, lai arī cīnītos pret Krievijas protekcionismu pasākumiem un kā viņu attieksme pret Eiropu ar dažādiem uh, netarību barjerām uh, un dažādiem liegumiem, ka tas nav pieņemami. Un, ja, tiek neā, ja netiek atrisināts šīs netarību barjeras, tas var radīt arī strīdus um, starptautiskā līmenī. Eiropas Savienībai nepieciešams uh, pārliecināt arī par un apņemības pilnē par to, kā arī Krievijas nolīgumiem par uh, gāzi un enerģiju te nebūtu uh, īpaši uh, jēgas un saprātības, bet mēs to visu risināsim jūnijā mūsu samitā. Daži uzskata, ka mums ir jāvienojas ar Krieviju par pilntiesniecības nolīgumu. Vajadzētu būt uh, ilūziju pilniem. Uh, Un tas arī ir vēl viens ilgtermiņa projekts. Ņemot vērā arī muitas savienību ar Baltkrieviju un Kazahstānu, Krievija vairs nevar vest sarunas vien pati. Un tagad runājot par specifiskām politikām, mums ir noteikti jārunā par investīcijām. Esmu pārliecināts, ka arī jūs uh, noteikti arī pārsteidzāt pat kā mani Argentīnas rīcība attiecībā uz Repsolu. Uh, Tas ir tiešām nožēlojams solis attiecībā uz Argentīnas tautu. Argentīnas valdība apdraud viņu nākotnes labklājību. Tas ir arī ļoti nožēlojami arī no Spānijas un Eiropas Savienības kopumā perspektīvas. Mēs eh, cieši raugāmies, kādi ir mūsu rīcībā esošie instrumenti, lai efektīvi atbildētu. Atbild ņems arī vērā to, ka uh, tiek pieņemti arī Argentīnas aizsardzības eh, protekcionismu pasākumu, kas nav pamatoti un nodara lielu kaitējumu. Mums jāatceras arī, ka Eiropas Savienībā ir nepieciešama eh, paredzēt visas nepieciešamos rīks instrumentus, lai varētu eh, efektīvi īstenot tiesniecības politiku, balstoties uz Lisabonas līgumu, tālāk likumdošanas procesu, pārējais noteikumi. Uh, dalībās divpusējiem tiesniecības nolīgumiem uh, progresē veiksmīgi. Saprotams, ka komisija ir arī gatava atvieglot uh, gala kompromisu tekstu, un mēs uh, cerams arī drīz varēsim tādējādi paredzēt juridisko drošību visiem investoriem. Mēs arī turpinām arī investīcijas sarunas, investīcija aizsardzības sarunas ir arī uzsāktas ar Singapūru, Kanādu, Indiju un Dienvidu vidusjūras valstīm un skatīsim investīcijas aizsardzību arī ar citiem Āzijas partneriem un esam vienojušies arī uh, uzsākt investīciju nolīgumu sarunas, eh, tā skaitā arī eh, tirgus piekļuvi pēc iespējas ātrāk. Man nav jums jāsaka, ka šāda veida nolīgums var būt ļoti svarīgs gan ekonomiski, gan politiski, līdz ar to mēs jau veicam visu iekšējās sagatavošanos tuvāko nedēļu laikā, kā to prasīja jūsu rezolūcija arī par investīcijām. Jūs saņemsiet eh, pavisam drīz priekšlikumu par uh, finanšu atbildību investoram. Uh, lai varētu atrisināt arī strīdus uz aktuālākiem jautājumiem. Un arī par finanšu slogu, kas izriet no investīciju strīdiem, tas arī ir ļoti svarīgs jautājums Eiropas investīcijas politikas arhitektūrā. Pavisam drīz mēs saņemsim arī priekšlikumu par uh, regulu par Eiropas tiesību īstenošanu um, ņemot vērā PTO reģionālos arī strīdu risinājumus, cerams, ka būs pietiekami rīki, lai mēs varētu arī nodrošināt Eiropas Savienības interešu aizsardzību, lai mēs varētu ievērot savus pienākumus, lai arī partneri varētu ievērot savus pienākumus. Un tad arī raudzīsim, kādā veidā mēs varam arī modernizēt arī mūsu tirsniecības aizsardzības instrumentus jeb kāda likumdošanas priekšlikums, protams, arī tiks celts parlamenta priekšā 2013. gadā. Um, tas, šis process notiek arī caurspīdīgi ar mūsu partneriem. Uzsākām arī publiskas konsultācijas pētījumus. Un 10. maijā organizāsim arī um, globāta izniecības konferenci. Jūs zināt, kā arī pēdējās reformas nav bijušas efektīvas, un es negribētu, lai tas atkārtojās. Mēs mēģinam rast uh, arī vienoties pār līdzsvarotu pakotni Uh, par uh, Eiropas industrijas attīstību, caurskatāmību un tam līdzīgi. Kā jūs zinat, mūsu mērķis ir koncentrēties uz praktiskām uh, uzņēmumu problēmām un nevis iesaistīties ideoloģiskās debatēs par to, vai tiesniecības aizsardzības pasākumi ir pārāk protekcionisti vai liberāli. Mums ir jākoncentrējas galvenokārt uz to, lai tirzniecība veicinātu izaugsmi un nodarbinātību. Godētais priekšsēdētāji, godētie deputāti. Jūs zināt labāk uh, nekā es, un bet raugoties uz jūsu darba kārtību, kad reiz es nāku pie jums, uh, kā jūs teicāt, priekšsēdētāji, uh, man ir iespējas, ka Inta komiteja ir viena no aizņemtākajām komitejām parlamentā. Šajos krīzes laikos mums ir jāveic ne tikai daudz darba, bet jāveic arī ļoti nozīmīgs darbs. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinātu to, lai Eiropa paliktu uz labklājības ceļa šajā mainoš, mainīgās pasaules kontekstā. Es ierados jūs komitejā, lai jūs apliecinātu, ka Eiropas Savienība darīs visu, lai sasniegtu šos rezultātus. Liels paldies, komisārkungs! Jums! Jo izdevās ne tikai veikt tādu uh, priekšstatu pārskatu par uh, esošajiem jautājumiem, bet jūs nācāt klajā arī ar paziņojumiem, piemēram, par uh, investīcijām. Uh, nu, te sāksim debats. Politisko grupu pārstāvi EPP. Kurš runās EPP grupas vārdā? Well, Mrs. Christophe Rovo. Okay. Christophe Rovo. Paldies, priekškomisāra eh, kungs, par to, ka esat ieradies uz mūsu sanāksmi. Paldies par to, ka vienmēr esat gatavs um, dialogam ar mums. Mum, mēs uh, Intē komitejā strādājam pie daudziem mm, jautājumiem un katru reizi, kad mēs dzirdam jūsu uzstāšanos un tik uh, lakoniskā veidā jūs to pasniedzat, mums rodas uh, vēlme pievērsties arī jūs minētajiem jautājumiem. Mēs uzskatām, uzklausīju jūs teikto un rodas iespējas, ka mēs virzāmies arvien vairāk uz divpusējiem nolīgumiem. Mums ir jābūt realistiem, jāsaprot, ka daudzpusējie nolīgumi tik labi nedarbojas un jā, jā pievēršas kaut kam uh, tādam, kas darbojas. Bet man ir jautājums, kā jūs raugāties uz uh, starptaut daudzpusīgiem uh, nolīgumiem. Protams, labi, ja Krievija iestāsies PTO, bet uh, vai tā tiešām uh, īstenos nediskriminācijas politiku un varbūt, ka no, nu, pēc iestājas PTO nekas nemainīsies. Tālāk attiecības ar Centrālo un Latīņu Ameriku. Es uh, varu teikt, ka reģionā, ko es pārstāvu, ir jūtams arvien lielāki iebildumi no nevalstisko organizāciju puses, asociācijām un pilsoņu puses, kuri uzskata, ka šīs attiecības nav līdzsvarotas un gal galā mēs sniedzam atbalstu diktatoriem vai nedemokrātiskiem režīmiem. Un ka patiesībā mēs graujam šo valstu politisko struktūru. Es gribētu zināt, cik tālu mēs esam pavirzījušies uz priekšu šai procesā, un vai arī jūs uzskatāt, ka nesen uh, situācija ir tomēr mainīsies. Un man arī ir jautājums par akta. Vakar mēs uh, tikāmies ar ASV vēstnieci, un šī saruna bija ļoti atklāta. Un man radās uh, iespējas, neatkarīgi no tā, vai es pat esmu par vai pret šo nolīgumu, bet man rodas tāds iespējas, ja mēs palūkojamies uz plašāku kontekstu, ka Mēs, protams, pie šī jautājuma šobrīd strādājam aktā, eh, Eiropas parlamentā pie aktā, un jūs arī mm, šo darbu pabeidzat, bet jūs it kā stāvat un noskatāties, kas notiks. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis, varbūt jūsu personiskais viedoklis par to, kā šobrīd rīkojas ASV aktas parakstīšanas sakarā vēl viens jautājums. Mums notiek sarunas ar Turciju. Esmu dzirdējusi atkārtot sūdzības no tekstila rūpniecības pārstāvjiem par ievedmuitām un citiem augstiem nodokļiem, kas ir noteikti Turcijā, un šie nodevi, šīs node, šie nodokļu nodevas vēl pieaug. Ko tas liecina par sarunas situāciju? Ja ir kādi konkrēti gadījumi, ko mēs varam darīt? Protams, ir labi, ja ir tādi vispārēji principi, bet mums ir jārisina arī ikdienas jautājumi. Paldies, tālāk Bērns Lānge no S un D grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Stētīgen dialogu mit uns Paldies, komisāri, kā uzturēt pastāvīgu dialogu ar mums. Vispirms es vēlētos runāt par PTO nākotni. Jūs tā īpaši neiedziļinājāties šajā jautājumā. Jūs runājāt vispārīgi par Eiropas Savienības tirzniecības politiku un divpusējiem nolīgumiem bet ja mums ir daudz divpusēju nolīgumu noslēgts, ne tikai attiecībā uz tarifu aspektiem, bet arī uz uh, likumdošanu partneru valstīs, tad patiesībā mēs tirsniecību pakļaujam šīm struktūram un apdraudam daudzpusējo sistēmu. Uh, pa kādu ceļu tad mēs vēlamies iet, komisāra kungs. Vai mēs varam atteikties no šādas nacionālas pieejas attiecībā uz tirdzniecības instrumentiem? Man pārsteidz, ka šis jautājums atkal parādās darba kārtībā. Protams, ir labi, ka mums notiek uh, pastāvīgs dialogs ar mūsu partneriem, bet varbūt jūs varētu tomēr mums konkrēti pateikt, kādus uh, izaicinājumus jūs redzat, kurās jomās būtu iespējama uzlabojuma. Paldies! Un tagad Alde grupas vārdā Kazaka kungs. Mētins Kazaks. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, vai, vai tulkojums darbojas Angļu kanālā jautā, kā sakungs? Единство в многообразието все пак, нали? Това е девизът на Европейския съюз. Vienoti daudzveidībā tāds ir mūsu moto. Es pateicos komisārām Alde grupas vārdā par interesantu uzstāšanos, par uh, pārskatu, ko jūs mums sniedzāt par dažādiem jautājumiem saistībā ar uh, sarunām, kas notiek ar mūsu galvenajiem tirdzniecības partneriem un citām valstīm. Protams, mēs esam ļoti ieinteresēti sekot uh, tam, kā norīt šīs sarunas. Mēs vēlamies, lai tās tiktu veiksmīgi noslēgtas. Jūs vairāk kārt arī uzsvērāt šo sarunu procesu nozīmi, eh, ka tas mums palīdz pārvarēt ekonomikas krīzi, rast jaunas investīciju un tirzniecības iespējas Eiropas uzņēmumiem. Jūs pieminējāt sarunas ar Singapūru un Malaiziju. Uh, kas ir ievērojami pavirzījušās uz priekšu. Nesen notika monitoringa grupas sanāksme attiecībā uz šīm valstīm, bet runājot par šīm valstīm un par Japānu, joprojām pastāv zināmi šķēršļi, kas ir saistīti ar uh, izcelsmes norādēm un valsts iepirkumu. Vai jūs varētu mūs informēt par kādu darba grafiku vai tāds pastāv, kad uh, šīs domstarpības būs iespējams pārvarēt, kad ir paredzams, ka tās tiks pārvarētas? Un otrs jautājums. Jūs noteikti esat informēts par to, ka ir uh, ierosināts uh, GPA par valsts iepirkumu, runājot īpaši par protekcionismu attiecībā pret trešajām valstīm, attiecībā uz mūsu valsts uh, iepirkumu atvēršanu vai neatvēršanu šīm valstīm, ņemot vērā savstarpējības principu. Cik man zināms, dalību valstis nav joprojām spējušas vienoties par šo priekšlikumu. Apvienotā karaliste, piemēram, ļoti, īsteno ļoti liberālu pieeju, bet citas dalību valstis uzstāj uz to, lai pilnībā tiktu īstenots apusējuma princips. Jautājums, kā pārvarēt šīs domstarpības mūsu vidū? lai mēs varētu definēt stingru Eiropas Savienības politiku, ko mēs varētu aizstāvēt, un lai mēs izvir, izvairītos no neproduktīviem risinājumiem, liedzot uh, pieju mūsu tirgumu, uh, mūsu partneriem. Paldies! Nākošais runātājs, paldies priekšsēdētāji, uh, gribu sveikt mūsu vidū komisāra kungu. Uh, Jūs uh, vienmēr uh, ienesat mūsu komitejā ļoti praktisku un pragmātisku veselīgu pieeju, ko es pilnībā atbalstu. Jūs uh, arī norādījāt, ka mūsu komiteja ir viena no tām komitejām, kas strādā visvairāk, kas ir visvairāk aizņēmta. Jāsaka, mēs varbūt esam viena no viedākajām komitejām, ja mēs runājam par tās darba kārtību un darba kārtības īstenošanu. Uh, Pateicos par jūsu ļoti konsekvento uzstāšanos, un man ir trīs uh, komentāri, ko vēlos paust. You, you, no, you can't do this. Uh, thank you for mentioning. Paldies par to, ka jūs pieminējāt ekonomiskās partnerības nolīgumus šajā kontekstā. Mūsu komitejai nesen bija vizīte Austrum Āfrikā. Mūsu pieredze nav šajā sakarā bijusi visnotaļ pozitīva. Dažkārt mums radās uh, iespējas, ka daļa šo uh, valstu administrācijas pārstāvju Mm, ir, uh, nav pārliecināti par to, vai tiešām ir nepieciešams virzīties uz priekšu un ka viņiem ir savi specifiski apsvērumi. Gribētu dzirdēt uh, no jums, kā jūs vērtējat šo situāciju un iespējamās izredzes uh, turpmāk attīstīt EPA ietvaru ar Austrumāfrikas valstīm. Tālāk jūs runājāt par uh, brīvās tirzniecības nolīgumu sarunām ar Vietnamu. Varbūt jūs varētu arī kaut ko sīkāk mums par to pastāstīt, jo līdz šim uh, izskatās, ka progress ir labs šajā jautājumā. Es jautāju ne tik daudz kā kādas politiskās grupas pārstāvs Eiropas parlamentā, bet gan kā pastāvīgais referents par šo nolīgumu mūsu komitejā. Varbūt jūs varētu, protams, ja tas ir iespējams, pastāstīt par plusiem un mīnusiem šajā procesā. Uh, jā, starp citu. Uh, Eh, tāda viena interesanta lieta, ko varbūt ne visi zina, ka lielākā vietnamiešu minoritāte relatīvā nozīmē ne absolūtos skaitļos, tātad eh, attiecībā uz pilsoņu skaitu dzīvo Čehijas republikā, kas ir mana valsts, tad relatīvi lielākā vietnamiešu minoritāte dzīvo Čehijas republikā. Tādēļ man šis saruna process tik ļoti interesē. Un pēdējais punkts ir uh, šis nebeidzamais, gandrīz nebeidzamais process attiecībā uz brīvās tirzniecības nolīgumiem ar Kolumbiju un Peru. Uh, cerams, ka Eiropas parlamentam beidzot izdosies uh, veiksmīgi noslēgt šo procesu. Mums tiešām uh, būtu ļoti nepieciešams, runājot par šo brīvās tirzniecības nolīgumu, īstenot jūsu runas sākumā minēto pieeju, proti būt uh, praktiskiem un pragmātiskiem un vajadzētu uz šo procesu tiešām raudzīties no šāda skatu punkta. Paldies, tagad Dārtmut kungam vārds. FP. Man ir jautājums Eiropas Savienības Indijas tiesniecības nolīgums. Kāds šeit ir progress, kāda ir pašreizējā situācija sarunās? Tālāk. Um, Es uz, rakstīju jums 23. 21. Eh, martā vēstuli, bet joprojām neesmu saņēmis atbildi. Man eh, te saka, ka mēneša ilga kavēšanās esot parastā eh, situācija un tas nekas īpaši nesot. Britu presē ir rakstīts par masīvu imigrāciju saskaņā ar nolīguma ceturto pantu. Šeit bija izskanējuši noliegumi pret to, bet vai jūs varētu mūs nomierināt šai sakarā? Tātad man ir divi jautājumi par, par šo situāciju sarunās. Un otrs jautājums Bri Angļu presē ir publicēti raksti, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Indijas tirzniecības nolīgumu, ka tajā būšot pants par imigrāciju. Par to daudz raksta Angļu presē. Es jums esmu rakstījis par šo jautājumu un uzdevis jautājumus, bet jūsu atbilde bija ļoti eh, skaidra, bet varbūt angļu presē nav taisnība šai sakarā. Uh, no. Okay. No, I have. No, but not yet. There are other members. Uh, now for. Uh... Tagad vēl īsi jautājumi citiem komitejas deputātiem. Uh, līdz šim uzstājās politisko grupu pārstāvi, tagad vēl runās Devits Mārtins un Silvana Kohmērina. Paldies. Trīs jautājumi, tie būs ļoti īsi. Pirmkārt par aktu. Par ko mēs tad īsti šeit runājāt? Jūs teicāt, ka kritika ir bijusi par to, ka tas ir šis formulējums esot neskaidri, tagad esot konkrēta, kritika, kas notiks ar šo nolīgumu. Tālāk uh, regula par piekļuvi tirgumu. Uh, šeit nekāds gala termiņš nav paredzēts. Es zinu, ka komisija vēlētos 1. janvāri kā šādu datumu, bet kādēļ komisija ir izvēlējusies tieši šo datumu, kādēļ ne 30. jūnijas 2014. 2013. gadā, kādēļ Jūs vēlaties 1. janvāri. Un pēdējais jautājums kļūst ar vien skaidrāks, ka sarunu procesā par TPP ir uh, blakus efekti. Kāds ir jūsu sarunas uh, attiecībā ar NGO par geogrāfiskās norādes, uh, uh, geogrāfiskās izcelsmes norādēm ar ASV, ar Singapūru, Malaiziju un tā tālāk, kā, kā tas izskatās sarunu procesā. Silvana Kohmērina, paldies, komisāra kungs, par to, kas pie mums atnācis. Man trīs īsi jautājumi. Pirmais par Kanādu. Pagājuši gadu visi cerēja, ka Eh, šis eh, nolīgums tiks noslēgts, tagad runāja par šā gada beigām, tagad jau runā par nākošo gadu. Mēs arī zinām, ka, ka Kanāda ved sarunas ar citiem tirzniecības partneriem un ko darīt, lai eh, kaut ko panākt šai procesā. Es gribēju arī uzteikt komisāru paziņojumu, ka tiks kaut kas tomēr panākts par degvielas kvalitātes uh, direktīvu un ka tiks veikts ietekmes novērtējums. Tālāk par Krieviju jūs uzsvērāt, ka ir svarīgi, ka Krievija iestājas PTO, tagad Eiropas Savienība ved sarunas vai cenšas vest sarunas par uh, vēl papildus vienošanos ar Krieviju par partnerību. Vai jūs šeit redzat jaunu dinamiku, ko dod Krievijas iestāšanās PTO? Varbūt mums vajadzētu tuvināties brīvās tirzniecības līgumam ar Krieviju un citām austrumu partneru valstīm, ko jūs par to domājat, un visbeidzot Francijas vēlēšanas. Uh, pēc pāris nedēļām būs rezultāti, kā jūsu prāta rezultāti ietekmēs komisijas brīvās tirsniecības politiku. Un visbeidzot, es divus jautājumus gribu uzdot par aktu. Pirmais ir konstitucionāls jautājums, vai varam balsot tai laikā, kad šo jautājumu izskata Eiropas Savienības tiesa, ko par to domā komisija, un otrs, ko komisija varētu darīt, lai noskaidrot šo konstitucionālo jautājumu. Nākošais jautājums, ja akta tiek noraidīts, un tā tagad arī izskatās, ka tā varētu notikt, vai uh, citas līgumslēdzēja puses uh, turpinās uh, darbu pie šā nolīguma apstiprināšanas, uh, ko komisija domā? Lūdzu, vārds jums, komisārkungs, daudz jautājumu un mums vēl būs arī slēgta sanāksmes daļa kopā ar jums, tā kā izvēlieties savu stratēģiju laikas ziņā. Jā, man būs prieks atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Micro. Oh, excuse me. I had the microphone is on. Um, because many uh, uh, of these. Jo daudz uh, jautājumi prasa arī visai izsmaļošas atbildes. Daži jautājumi, ko uzdeva Kriskauts kundze un arī Langas kungs un citi par divpusējiem, daudzpusējiem līgumiem un PTO un tam līdzīgi. Es esmu pārliecināts par to, ka tā ir kļūda ka mēs eh, nestrādājam pie daudzpusējiem tirzniecības nolīgumiem, tā ir kļūda un to nākotnē mums pierādīs. Taču mēs nevaram vest sarunas vieni paši, tas ir ļoti sarežģīti. Nē, nu varbūt eh, tas ir vienkārši, jums ir vienpusējs līgums, bet nu, tā jau ir problēma. Kā es to arī paskaidroju vairāk kārt komitejā. Šeit mēs runājam par par to, kā mēs izvērtējam, kāds ir mūsu mērķis Doha raunda sarunās. Es gribu sākt jau desmit gadus atpakaļ un visā e, šajā laikā pasauli ir mainījusies, e, ir jaunas attīstības valstis, ir jauni konkurenti. Tad ir jautājums, kādai ir jābūt simetrijai, kas ir Dohas sarunas uh, ciklu pamatā, tātad starp šīm dažādajām ekonomiski attīstītajām valstīm. Mēs Eiropas Savienībā uzskatām, ka kompromiss būtu saprātīgs, tādēļ mēs arī piedāvājām uh, arī dažādās nozarēs, eh, piemēram, elektroniskie izstrādājumi, ķīmiskie izstrādājumi un tam līdzīgi, bet, nu, nevis tam piekrīt. Mēs arī piedāvājam, lai vismaz mums vajadzētu atrasināt jautājumu par šīm mazāk attīstītajām valstīm. Un mēs esam ļoti labā nostājā, lai mēs to varētu darīt. Un vai tas būtu Zemeskārtas Āfrikas valsts, vai tās būtu Āzijas valsts, mēs viņiem visiem sadarbojamies. Un ir vēl, bet, nu, citi svarīgi partneri ir uh, ar citu viedokli. Tas pats attiec arī uz koku vilnu. Ekonomiski un arī politiski svarīgs jautājums. Un, ja arī skatāmies. Uh, arī jaunākos notiekumus, arī ar kokvilnas nozarēm Magribā. Tam visam ir zinām politiskā svira. Nu tagad doma ir uh, spērt nozīmīgus soļus uz priekšu tirzniecības atvieglošanas, vienkāršošanas jomā. Tas ir svarīgi un tā arī situācija, kur visas puses var uzvarēt, būt, būt ieguvējis. Tas nenozīmē, ka automātiski visas iesaistītās puses, visi partneri uh, arī pieņems to kā dzīves faktu, ja jūs saprotat, ko es ar to gribu teikt. Nu, varētu arī nebūt tik vienkārši to visu izņemt no visa PTO konteksta. Es ticu, ka tas ir iespējams. Ja ir piemēram, panākt, panākt elastīgs nolīgums uh, pār uh, tirzniecības uh, atvieglošanu, tas ir 50% no dohas mērķiem, bet, nu, tad ir jābūt drosmē, lai mēs varētu tiešām apkopot visu nepieciešamos apstākļus, nosacījums, lai šādu nolīgumu mēs varētu pārakstīt. Es domāju, ka tas tā arī notiks, bet, nu, viegli tas nebūs. Es domāju, ka mums ir jāprogresē tieši daudzpusēji šī vārda vispilnīgākajā nozīmē. arī ārpus MFN. Nu, tas nav divpusē, bet, nu, kas tas ir? Un kā mēs sasniegsim kritisko masu, lai varētu tiešām spērt nopietnus soļus uz priekšu. Konteksts nav vienkāršs. Un te ir tāda vispārīgs, vispārīgs pārpratums arī par visu to. Bet, nu, mēs darām visu, lai varētu progresēt. Mrs. Christopher Tad bija arī jautājums par Dienvidu Ameriku. Es sapratu no šī jautājuma, ka jūs šeit runājat par Kolumbiju, Peru. Es jau esmu norādījis vairāk kārt šajā komitejā, ka mums ir jānoslēdz šis līgums. Līgums ir labs. Mums arī ir diezgan daudz garantiju attiecībā uz uh, pamatiesībām. Ja mēs tikai vienīgi noslēdzam nolīgumus ar partneriem, kur nu, nav nekādu iebildumu un kritikas, tad, protams, jūs un mans darbs kļūs daudz vienkāršāks. Es domāju, ka mēs esam darījuši tik tiešām visu, lai uh, parakstītu šo nolīgumu, lai tas būtu labs, un es ceru, ka parlamenti arī varēs attiecīgi to uh, izvērtēt un atbalstīt. Tad ir arī jautājumi par aktu, bet pie tā atgriezīšos uh, noslēgumā. Jo, nu, tas ir tāds sāpīgs jautājums, tad skatīsim to kā beidzamo. Par Turciju. Jā, problēmas ir. Es biju Turcijā 5-6 mēnešus atpakaļ. Mm muitas savienība nestrādā pareizi un labi, un to mēs arī norādījām turkiem. Taču nu viņi nav īpaši apmierināti. Mēs vadām sarunas par brīvās tiesniecības nolīgumiem, un viņi automātiski nepiedalās šajā spēlē. Bet nu, tā nav īsti mūsu vaina. Es nācu klajā ar priekšlikumiem lai viņi būtu ciešāk iesaistīti sarunu procesā. Bet nu līdz šim nekādas reakcijas nav bijis. Taču ir vairākas diskusijas, kas ir noturētas ar viņiem. Un es domāju, ka ir problēma arī attiecībās PTO. Līdz šim mēs neesam vēl organizējuši paneli. Mēs ceram, ka atrisināsim šos jautājumus uh, Uh, labā gribā, bet nu viņiem ir uh, jākustās. Jo muitas savienība tā ir vienošanās, tas ir līgums. Un abām pusēm ir jāievēro šis līgums. Un ir vairāki pasākumi, kas nav pieņemami. Par TVI to varētu modernizēt. Bet es nenāku šeit klajā ar vispārīgu priekšlikumu par to. Mēs raudzīsim, kur ir iespējams progresēt, un tad arī nāksim klajā ar konkrētu priekšlikumu. Tas ir, piemēram, arī manā paziņojumā. Jūs kļūstat par komisāru, jums ir šis misijas tāds uh, paziņojums. Uh, darba uzdevuma paziņojums, bet ir tiešām vairāki konkrēti pro, konkrētas problēmas, kāds ir mūsu partneriem. Pārskatīšana, uzturēšana tam līdzīgi, bet es domāju, ka mēs varēsim reist risinājumus, kas iet pāri ideoloģiskiem viedokļu apmaiņām, un to, diemžēl, es nevaru atrisināt. Es un visai, man ir tāds mērens viedoklis, ir ļoti vienkārši uzskatīt, ka mēs tagad esam brīvās izniecības laikmetā un mums ir jābūt ļoti realistiskiem, lai varētu panākt rezultātus. Esmu liberāli noskaņots. Tomēr es eh, raugos uz to, kāda ir reālā pasaulē panākt reāls risinājums. Mēs mēģināsim progresēt kopumā. Tālāk ar geogrāfiskām norādēm. Kazakungs par to runāja. Mārtiņkungs. Jā, ir problēmas. Bet, nu, atkal no otras puses, to, ko esam sasnieguši pēdējā laikā attiecībā uz geogrāfiskām norādēm, tas tiešām ir visai revolucionāri. Partneri sāk saprast, ja viņi grib nolīgumu, tad viņiem arī ir jāvienojas par geogrāfiskām norādēm. Tas nav atsevišķi jautājums, tas ir daļa no līguma. Bet, nu, protams, ASV ir pret to, kaut arī viņi to paši dara tikai no aizmugurs durvīm ar eh, šīm um, ehm, dzīmoliem, preču zīmēm, ko minēja arī Deivids. Mēs jūtam šo spiedienu no partneru puses, kas ved sarunas arī ar uh, DPP, jo ASV grib tiešām to visu tā kā noslīcināt, mēs to visu gribam izglib, izglābt, un tad pārējie ir kaut kur pa vidu. Nu, tā ir tāda problēmiņa. But we are making study. Bet mēs veicam uh, progresu. Mēs progresējam. Neiedziļinoties detaļās. Es domāju, ka mandāta beigās mēs varēsim teikt, ka mm, geogrāfiskais uh, norādes uh, būs uh, neapējams jautājums starptautiskās sarunās, bet jābūt ļoti realistiem arī par mūsu pieeju risinot šo jautājumu nav nemaz tik daudz intelektuālā īpašuma tiesību, kuras jūs varat eh, aizsargāt mūžīgi. Tam arī nevajadzētu būt eh, šim sākuma punktam, runājot par geogrāfiskām eh, norādēm, jābūt realistiski noskaņotiem. Bet no nu, pēdējā laika notikumiem esmu apmierināts. Kazakungs arī runāja par mūsu jaunu instrumentu ne tikai par GPA, bet arī divpusēji. Es domāju, tam būs ietekme mūsu tirzniecības sarunās. Partneri arī sapratīs, kā pamazām viņiem ir jāatver arī viņu valsts, arī uh, valsts iepirkuma tirgi. Un šie tirgi ir visai lieli. Eiropas Savienībā tie ir apmēram 17%. Bet Āzijas valstīs tās tie var būt pat 30 vai vairāk procenti. Tas ir visai liels tirgus federālā līmenī, valsts līmenī. Bet nu šeit svarīgi ir tas, ka uh, lēmums ir Eiropas komisijas rokās un neviena cita rokās. Dalība valstis ir līguma puses, var ziņot par to komisijai, un tad Eiropas komisija būs tā, kura arī attīstīs jurisprudenci par to, kā tad mēs strādāsim ar šo jautājumu. Es nedomāju, ka mums tas būtu jāizmanto protekcionistiskā veidā, bet nu nebūsim arī naivi. Šāda veida sarunas un diskusijas nenotiek gluži uh, starp eņģeļiem. Mēs esam uh, partneri. Līdz ar to arī šeit būsim uh, realistiski noskaņoti. Rēpas. Jā, es arī varu iedomāties, Srelikungs, īpaši, kad jūs runājat uh, ar administrāciju Viņi ļoti piesardzīgi, lai neteikt vairāk. Bet ne tikai mūsu sarunās, rīpēs, bet uh, ar visiem. Ir diskusijas samit līmenī, un tad tiek teikts, uh, mums ir jāvienojas Un, jā, tiem nolīgumiem ir jābūt vi visaptvarošiem, un tad jūs nonākat uh, pie ministriem, tas viss kļūst daudz konkrētāk, tad jūs redzat, kādas ir problēmas, un tad jūs nonākat pie administrācijas. Un tad jūs saprotat, ka jums ir vienkārši jācīnās ar uh, mūri. Šādas ir tās attiecības ar ministrijām un mūsu vadoņiem. Tā nu tas ir. ir jau arī daudz ideoloģijas visā šajā. Un tas, protams, nepalīdz uh, arī sasniegt mērķi uh, arī vidē ienākumu valstīm Āfrikā, mazāk attīstītajām valstīm. Tur liels atšķirības nav, jo jūs jebkurā gadījumā jūs varat eksportēt visu Eiropas uz Eiropas tirgu, bet lielāko daļu viņi to nedara. Tā ir problēma. Uh, Jo, ja gribat eksportēt, tad ir jāņem vērā arī veselības aprūpe un drošība, un mēs tiešām viņiem daudz varētu palīdzēt, lai viņi varētu eksportēt vienkārši vairāk. Es arī domāju, ka kādā brīdī tas viss sākas, un tad eh, process tiešām var kļūt ļoti ātrs, bet nu, problēma ir noteikt šo sākumu punktu, šo starta pozīciju. Un es ceru, ka vismaz nākamajos mēnešos uh, progresēsim. Es esmu ļoti elastīgs par šo, un es zinu, ka tas ir ilgtermiņa projekts. Nu, es nesagaidu, ka viņi būs tik elastīgi kā mēs. Bet, nu, viņiem ir arī jāpasaka konkrēti, ko viņi grib. Jūs nevarat dabūt visu. Šīs ir sarunas. Viņiem ir jāsaprot, ka ja viņi tiešām grib attīstīt savu ekonomiku, Piemēram, pakalpojumi ir ļoti svarīgi. Jūs nevarat attīstīt ekonomiku bez uh, pakalpojumu nozars attīstības. Mums ir jāsēdā viņiem kopā, un es to drīzāk redzu kā sadarbības uh, nolīgumu, nevis kā tīrzniecības nolīgumu, un es ceru, ka viņi tiešām arī varēs uh, sākt rīkoties tuvāko mēnešu laikā. Vietnama, Es tikos arī ar Vietnamas kolēģi. Mēs esam noslēguši šo uh, scoping exercise, šo sākotnējo darbu fāzi. Tas ir viss gatavs. Um, we now have to. Um... Mums ir jāsaņem mandāts tagad no dalību valstīm. Mēs to lūdzām, tagad pie tā strādājam. Bet nu, šis coping exercise uh, dokuments, nezinu, nosūtam TPC, jūs arī varat saņemt šo dokumentu. Bet nu, kas man ir svarīgāk, ir tas, ka tagad ir tiešām tāds, uh, uh, tāds entuziasma vilnis ar vietnamiešu pusi tiešām strādāt pie tā un vest sarunas. Es ceru, ka mēs drīz varēsim uzsākt šīs sarunas. Manuprāt, ļoti svarīgas sarunas arī mums. Un es tiešām esmu arī priecīgs par to, ka jūs esat referents. Dartmut kungs. Visu cieņu. Atbildes jūsu vēstuli ir sagatavota un atver sniegt atbilst arī mutiski. Tas nav par imigrāciju, tās ir muļķības. Nē, Mēs šeit nerunājam par imigrāciju, mēs šeit runājam par personāla apriti starp uzņēmumiem. Daudz, daudz multilaterālās, daudzpusējas lielās multinacionāla kompanija ietveros. Tātad vai varētu nosūtīt arī darbinieks no vienas valsts uz otru, ne, tātad nevis tikai vienas uh, valsts ietveros, bet arī starp dažādām valstīm, lai viņiem nebūtu uh, pienākums atgriezties savā dzimtajā valstī. Tās ir diskusijas, bet, nu, tās ir visai tipiski šādas diskusijas. Vispārīgas tādas uh, diskusijas ar Indiju. Sarunas ar Indiju. Pavisam nesen esam saņēmuši piedāvājumu par pie pakalpojumiem un piedāvājums ir tiešām uh, ļoti nožēlojams. Arī nosūtīja vēstules um, kolēģim Indijā, kā uz šādu piedāvājumu pamatu mēs nevaram vienoties. Nu, neiedziļinoties detaļās, mēs varam redzēt, ka to ietekmē arī vietējās vēlēšanas vairākās Indijas uh, pavalstīs. un tam ir ietekme arī uz sarunām. Detaļās es neiedziļināšos, bet, nu, jūs, es domāju, ka saprotat ļoti labi, par ko es runāju. Uh, Kad jūs šobrīd lēmiet par uh, tirgus piekļuvas regulas pieņemšanas datumu? I think this is a reasonable time frame. Jā, es domāju, ka laika grafiks, kas tiek piedāvāts, ir saprātīgs. Esmu atvērts diskusijām, protams, ja vien tas iekļāvies limitos. Pasaules sešu mēnešu laikā nemainīsies. Un ja mainīsies, ja mainīsies neatkarībā no tirgus piekļuvas regulas. Bet tad, tad viss, viss termiņā. saprot, saprātīgā termiņā, mm, ja vien viss paliek, esmu gatavs izskatīt šo jautājumu, izdiskutēt to. Kanāda. Priekšsēdētē neesmu vēl izstāstījis visus par Kanādu. Manuprāt, mēs jau šogad varēsim vienoties. Mēs esam pie šī jautājuma pastrādājuši tādēļ, ka no sākuma mums bija pieeja uh, negatīvajam sarakstam, un tas nozīmē, ka no sākuma bija negatīvais saraksts no visām dalību valstīm. Tas nozīmē, ka bija jākonsolidē saraksti no visām valstīm. Tas ir milzīgs darbs arī no arī dalību valstīm. Tas ir milzīgs darbs. Joprojām ir vairāk neatrisināti jautājumi, bet tā doma ir tāda, lai mēs šo jautājumu pabeigtu līdz šī gada beigām. Tāpēc šobrīd nezinu, kā būs, vai viss mainīsies par Krieviju tagad. kad jūs skatāties uz nolīgumu, uh, lai iestātos PTO, tur ir daudz aspektu, kas ir saistīti ar investīcijiem, tirsniecības aspektiem un tā tālāk, un arī par uh, veselību, par drošumu, tādām lietām. Mana sajūta ir tāda, un, un šobrīd ir tā, ka šobrīd viņi darā. Šobrīd viņi dara, ko var, tad, tad Krievi vienkārši nav ieinteresēti virzīties tālāk. Vienīgais, ko es varu izdarīt, ir vienkārši saprast viņu viedokli, piefiksēt to. Tāpēc es turpmākajos mēnešos nesagaidu lielu progresu attiecībā uz jaunu noliegumu, uz tirzniecību un investīcijām. Tā pašā laikā, ja viss, kas šajā E, pievienošanās nolīgumā tiešām tiks īstenots, tas ir milzīgs sasniegums. Te ir ETS e un citi aspekti. Vide nav šobrīd sap viegli pieņemama, bet viņiem ir sajūta, ka mēs esam darījuši, ko varēšu. Tāpēc arī diezāņi uzskatīs, ka tas ir tāds pamats, lai tur, turpinātu darbu. Par Francijas vēlēšanām pat nekomentēšu sadarbosimies ar jebkādu ievēlētu prezidentu, kas uh, tiks ievēlēts uh, Francijā brīvajās un taisnīgais vēlēšanās, un Francijā tā tas arī ir, līdz ar to, nu, redzēsim, ko Francija būs ievēlējusi. Un redzēsim, kāds būs partijas nākamajā parlamentā. Vēsturiski viņi nav brīvās tirzniecības vislielākie atbalstītāji, bet kurā gadījumā redzēsim, tad, tad tā būs viņa izvēle. Tagad par aktu. Nu, priekšsēdētāji arī uzdeva labu jautājumu, vai var balsot, lai gan joprojām ir neatrisināta lieta Eiropas Savienības tiesā. Jā, jūs varat balsot. Bet es domāju, ka tas pat nav jautājums. Jautājums drīzāk ir savādāks. Kāpēc tas būtu jādara? Pagaidām man nav vēl ienākusi laba atbilde, vismaz publiski tā nav izskanējusi, un otrkārt, vai tas ir gudri? Pirmkārt, kāpēc lai to dara? Vai kādam ir bail no Eiropas tiesas atzinuma? Nezinu, man nav bail. Ja viņi tur saskatīs kādas problēmas, tad mēs noteikti darīsim to, ko viņi saka. Mēs nāksim klāj ar priekšlikumu. Esmu pārliecināts. Arī pēc tam, kad datu aizsardzības komisārs ir sniedzis savu atzinumu, kas, manuprāt, ir absolūti nepareizi, taču viņš visu ir uzrakstījis uz papīra. Nu, skaidrs, ka mēs esam ar viņu lasījuši kādu citu noliegumu, katrs savējo. Un tad nākamais vispār būtu gudri šādi rīkoties. Manuprāt, jau nē. Es esmu viens no jums, esmu strādājis 14 gadus Eiropas parlamentā un arī kopā ar Davidu Mārtinu. Un tas bija brīdis, kad mēs nopietni strādājām pie Eiropas parlamenta lomas stiprināšanas. Mūsu labākie draugi ir Eiropas Savienības tiesa. Šis parlaments uh, ir parādā Eiropas Savienības tiesai par daudziem labiem spriedumiem. Tāpēc es uzskatu, vienkārši nebūtu gudri tā darīt. Ja ir la, līgumā paredzēta procedūra, tad politiski uh, ir jādara, kā ir teikts. Un tas jau nav tādēļ, ka jūs uh, šādā veidā atteiktos no kādām iespējām. Uh, Ja ir politiskai vai, politiskais vairākums pats pēc negatīvā balsojuma Eiropas parlamenta, tad komisija var atgriezties pie šī jautājuma. Līdz ar to, kādēļ, lai jūs to darītu? Tāpēc būtu loģiski drīzāk uzrakstīt ziņojumu vai arī kādu atzinumu un skaidri pateikt, kāds ir jūsu domas. Un tad es tā domāju, un esmu runājis par to arī ar eh, mūsu dienestu darbiniekiem. Vai ar aktu ir īsta problēma? Jā, politiski ir problēma, protams. Un, manuprāt, šī problēma ir drīzāk par jutīgiem jautājumiem, nevis par pašu saturu, bet tā bieži vien ir politiskām problēmām. Bet vai var teikt, ka šī problēma nevar atrisināt? Manuprāt, jau var atrisināt. Nu, piemēram, visa diskusija neplāno, prom, protams, tagad to atkārtot. Jautājums ir par komerciālo apjomu. Nu, ja jūs ieskatāties tiesas spriedumos, tad komerc praksa ir absolūti skaidra. Jūs varat ieskatīties kaut vai Eiropas uh, Savienības tiesas spriedumos vai arī citu institūciju spriedumos, un jūs skaidri sapratīsiet, ko nozīmē komerc darbībai vai arī komerc nolūkos. Un uh, mēs esam šeit piedāvājuši atbildus, vēl viens komentārs – Un tas arī nozīmē, ka politiskā vide šobrīd vienkārši vēl nepiedāvā galīgo balsojumu. Jāsaprot, kā šīs ir Eiropas Savienības materiālās tiesības, un materiālajās tiesībās bieži vien ir trūkumi, arī šajā gadījumā ir. Mēs nekadā gadījumā nevaram, negribam parakstīt tādu čeku bez summas un tad pētīt, kādas tad ir materiālās tiesības šeit man, manam kolēģiem jārisina šie jautājumi. Mūsu priekšlikums ir e-komercijas direktīva. Tur savukārt būs iespēja īstenot uh, mm, autortiesību jautājumus. Un, manuprāt, šie ir svarīgi uh, bloki, uz kā mēs varam būvēt. Tātad materiālās tiesības, es nezinu, kad būs materiāla tiesība priekšlikums, vai nu šogad, vai nu nākamgad un gaidīsim, protams, arī Eiropas Savienības atzinumu, es atzinumu, un pa to laiku mēs varam pagaidīt, un manuprāt, tas būtu visgudrākais variants. Eh, protams, ja parlamentam ir cits viedoklis, nu tad es šo viedokli respektēšu. Īstenībā man nav variantu, bet tas neobligāti nozīmētu, ka šī būs, šis būtu visgudrākais risinājums. Mišana, thank you. Paldies komisāram. Vai esam pabeiguši mūsu publisko sanāksmi. Mums ir paredzēta arī sanāksmai slēgtām durvīm, un tāpēc arī lūdzu, komisāra kungs, gribētu vēl kaut ko teikt. Lūdzu. Rovols kundze gribēja pajautāt par ASV, ja viņi, viņi ir parakstījuši, bet viņi vēl nav uzsākuši ratifikācijas procesu. Vai viņi to darīs bez mums? Nu, es nezinu, bet tas būtu neloģiski. Jo šis noliegums ir uh, loģisks tikai un vienīgi tad, ja mēs arī esam dalī, ņemam dalību tajā. Labi, tagad priekšsēdētājs turpina. Varam pabeigt mūsu sanāksmes publisko daļu. Un tagad lūdzu visi, kuriem nav tiesību palikt uz sanāksmai slēgtēm durvīm, lūdzu dodieties prom tā klusītiņām un ātri.